Ok. Donc, si vous voulez bien, je vous propose de commencer. Parce... Kolēģi, aicinu iesākt darbu, jo mums ir gana darba, un es lūdzu jūs atvainot Maritu, kura nevarēja šodien būt kopā ar mums, tāpēc, ka viņa ir jāpiedalās sanāksmes citās valstī. Un bez kavēšanās es aicinu jūs sākt ar darba kārtības pieņemšanu, un Jums ir piedāvātā darba kārtība, taču es aicinu likt uz balsojumu jautājumu eh, par sastā eh, vai sastā, eh, piektā un sastā punktā izņemšanu. Kāpēc šāds priekšlikums? Vairākas grupas vēlējās šo punktu izņemt, tāpēc lielākas skaidrības un caurskatāmības pēc mums vajadzētu balsojumu pirms mēs sākam pārējos balsojumus, lai šie elementi būtu skaidri. Lūk, tas attiec uz darba kārtību vai būtu vēl arī citas piezīmes, citu komentāru nav, tad varam turpināt. Tālāk par mutisko tulkošanu. Mēs varam klausīties un lietot visas valodas, izņemot bulgāru, maltiešu un horvātu. Jūs zināsit, kā tulki ir uzsākuši streika kustību un jau pēdējā empla komitejā mēs runājam par atbalstu tulku pasākumiem un katrā ziņā rīta cēlienu beigās mums būs iespēja uzklausīt viņa viedokli, taču jau tagad vēlos pateikties tulkiem par sniegumu. Tālāk runājot par starpinstitūciju sarunām. Vakar bija jauns trilogs attiecībā uz direktīvu par kancerīgajām un mutagajām vielām. Un šīs sanāksmes laikā mēs apstiprinājām tos punktus, kas ir apstiprināti tehniskajā e, darba grupā, taču jautājums par dīzeļa izplūdēm aizņēma praktiski visu trilogu laiku. Atgādināšu, ka bija parlaments skaidrs mandāts, lai noteiktu slieksni un ierakstītu pielikumos Šos aspektus detaļus es neizklāstīšu. Un šobrīd vēl aizvien mēs turpinām sarunas. Un mums bija pārdomu laiks Bulgārijas prezidentūras laikā. Tas attiecas uz kancerogēno un mutagēno vielu direktīvas pārskatīšanu. Tālāk vai mums ir referents par nākošo punktu klāts? Došu vārdu. Paldies! Pirmkārt, vēlos pateikties visiem ēnu referentiem par ļoti intensīvo darbu, par nodarbinātības vadlīnijām, kā jau es jūs informēju. Bulgārijas prezidentūra proaktīvi nāca klajā ar mūsu ziņojumu padomē, un mēs varējām spērt vēl solus priekšu sadarbībā starp parlamentu un padomi galda dokumentu gatavošanā. Pa šo laiku sekretārs ir ticies ar e, MKO, ar Bulgārijas prezidentūru, ar e, citām struktūrām, lai aizstāvētu mūsu nostāju un lai tā tiktu ņemā, e, ņemta vērā padoms galīgajā lēmumā. Tā kā padome ir tikai jākonsultējas ar parlamentu, bija atvērtība no padomas puses un komisijas. Vairāki mūsu elementi tika iekļauti gala tekstā, e, kurš tika nosūtīts uz padomi ceturtdienu. Tas rada precedentu un cerams labu praksi nākotnēji. CPPO padoma apstiprinās vadlīnijas ceturtdien, un tas tā tad notiek 21. jūnijā kā daļu no Eiropas semestra, ko mēs esam sasnieguši. Vairāk priekšlikumi iekļauti gala tekstā, daži no tiem nav tik spēcīgi, kā mēs būtu vēlējušies, tomēr tas ir liels solis uz priekšu. Mēs jau vakar nosūtījām informāciju par gala tekstu, un es pasvītrošu svarīgākos. Pirmkārt, grozījums 12. apsvērumā par mūsu sadarbību starp parlamentu un padomi. Gala teksts ir sekojošs politiskas dialogs starp parlo, padomu parlamentu un komisiju, un it īpaši attiecībā uz nodarbinātības vadlīnijām dalību valstīs ir jāpatur spēkā. Tas nav tik spēcīgs kā sākotnējais priekšlikums, bet tomēr tas ir solis uz priekšu labai sadarbībai, kas ir uzsākta Bulgārijas prezidentūras laikā. Nākošais punkts. Piektā vadlīnija, pirmais paragrāfs - stiprināts spēcīgu uzņēmēju darbību ir ņemts vērā. Sastāvā līnija. Priekšlikumi pār izglītību ir iekļauti gal tekstā, piemēram, mūža izglītība, vienlīdzīgas iespējas izglītībai, agrīna apmācība, apmācībā un izglītība, ņemot vērā darba tirgus prasības, tālāk sastāv uh, vadlīnijā formulējums par atalgojuma atlīdzību starp dzimumiem nav tik eh, asas, kā mēs būtu piedāvājuši, bet tas jau ir solis uz priekšu, lai labāk varētu līdzsvarot ģimeni, privāto dzīvi un darbu. Un visbeidzot, vissvarīgākais ir pensiju jautājums. Mums bija vairākas diskusijas ar padomus un komisijas pārstāvjiem, kas deva rezultātu. Tekstā tika iekļauts mūsu priekšlikums par to, kā pensijām ir jānodrošina adekvāts ienākums. E, priekšlikums paaugstināt pensionēšanās vecumu tika svītrots, un es norādījuši, kā tas ir gala tekstā ar iespējamu pensionēšanās vecumu paaugstināšanu, paredzot pensionēšanās efektīvas stratēģijas. Paldies! Turpina priekšsēdētājs franču valodā. E, informēju jūs, ka pie mums ir apmeklētāju grupa, kuru ir uzaicinājusi deputāta Melēna. Tāpat būs arī pēc Žofroa Didjē uzaicinājuma grupa Baltijas pieķi un 20 apmeklētāji, kurus uzaicinājusi Elizabete Morenšarķie. Lūk, tie ir priekšsēdētāji paziņojumi un uz bez, bez kavēšanās aicinu pāriet pie darba kārtības trešā punkta par strādājošo sociālo un, un algoto un nealgoto darbinieku sociālo aizsardzību un tad uzreiz bez kavēšanās došu vārdu Karla Perarai, kura strādā Empl ģenerāldirekcijā. Paldies priekšsēdētāji, paldies komi šai komitejai par iespēju īsi klistāstīt ieteikumus piekļuvai sociālajai nodrošināšanai. Komisijas priekšlikums tika prezentēts sociālā taisnīguma paketē šogad martā. Un Mēs ceram, ka tas ņem vērā šīs komitejas un parlamenta atsevišķas bažas, kas ir paustas jūsu sagatavotajā ziņojumā par Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Kur ir pasvītrots sociālās nodrošināšanas svarīgums un tā attiecināšana uz jaunajām nodarbinātības formām. Šis ieteikums ir komisijas priekšlikums, lai ņemtu vērā minētās bažas, un tā ir papildu iniciatīva direktīvai pār paredzamiem nodarbinātības apstākļiem, kuri, kā es saprotu, tiks diskutēti šodien. Ieteikums ir pagājušā gada procesa rezultāts. Bija divi etapi konsultācijas ar sociālajiem partneriem Notika publiskas atvērtas konsultācijas pagājušajā gadā, un šis ieteikums atspoguļo interesēto pušu ieteikumus. Ieteikumu mērķi īsumā ir divi. Pirmkārt, paplašināt sociālo nodrošināšanu un aizsardzību tiem, kuri atrodas darba tirgū, bet savu esošo darba līgumu dēļ nav ar piekļuvi sociālajam nodrošinājumam, eh, kas ir eh, slimības pabalsti, bezdarba pabalsti, eh, paternitātes pabalsti. Un, protams, tādā veidā panākt to, lai mūsu sociālās nodrošināšanas sistēmas būtu ilgtspējīgas jāsaprot, ka aizvien vairāk cilvēku strādā pēc jaunajiem darba, eh, darba modeļiem. Ir aizvien vairāk tādu, kur neiemaksā sociālās nodrošināšanas sistēmās, un attiecīgi viss sistēmas finansējums ir apgrūtināts. Ieteikums ir balstīts uz līgumu 153. pantu un 352 pantu un saskaņā ar subsidiartātes prasībām. Mēs uzskatām, ka ieteikums atstāja dalību valstu ziņā būtiskākos aspektus sociālās nodrošināšanas struktūrēšanā. Mēs nenorādām, kā dalība valstīm ir jāveido un kādā veidā un schēmas kombinējot dalību valstīm vajadzētu īstenot eh, šos pasākums un kāds ir sniegtās protekcijas līmenis. Protams, eh, ir svarīgi elementi, kas ir dalībvalstu ziņā, respektējot viņu attiecīgo kompetenci šajā jomā. Tīri materiāli. Ieteikums attiec uz sešām eh, sociālās nodrošināšanas aizsardz eh, jomām - slimība, maternitāte, paternitāte, bezdarbs, eh, vecuma pensijas pabalsts eh, darba negadījumos, profesionālos ievainojumos un invaliditātes pabalsti. Un tie ir personiskā jomā mēs uzrunājam visus strādājošos un pašnodarbinātos. Ieteikumā ir četri galvenie elementi. Aicina dalībvalsts nodrošināt obligātu sociālās nodrošināšanas uh, Eh, iekļaušanu visiem strādājošiem, laicina dalību valstis izveidot obligātu segumu visiem strādājošiem, izņemot bezdarba pabalstu, kur mēs pie, aicinām veidot brīvprātīgu pieeju. Tālāk ar šo ieteikumu mūsu nolūks ir panākt to, lai iegūtās tiesības sociālajā nodrošināšanā var tikt pār, eh, transponēts no viena darba vietas uz citu, lai šīs tiesības būtu pārnesamas. Un noteikumi attiecībā uz sociālā, no, sociālā nodrošinājuma izmantošanu izmantošanu nerada šķēršļus jaunām nodarbinātības veidām. Un visbeidzot aicinām rīkoties caurskatām, panākot to, ka ir pilsoņiem pieejam pietiekami daudz informāciju par viņu tiesībām un pienākumiem. Es varētu runāt par to daudz vēl detalizētāk, bet es apstāšos šeit, jo es būšu izmantojis savus 5 minūtes. Paldies! Turpina priekšsēdētājs franču valodā. Tagad tautas partijas grupas vārdā Bekerkungs. Ja viņš ir gatavs izteikties, vārds jums. Paldies priekšsēdētājiem! Ļaujiet vispirms pateikties komisijas pārstāvei eh, par šo mutisko jautājumu. EPP vēlas ierosināt vēl divus jautājumus. Viens šāds. Paturot prātā, ka priekšlikums īpaši ietekmēs mikro Uh, uzņēmumus, kā tad uh, mēs viņus nepārslogojam ar šiem uh, noteikumiem. Komisijas ietekmes novērtējums arī pasaka, ka tieši mikro uzņēmumi un MVU visvairāk noslogo šie jaunie noteikumi, tāpēc arī top šis jautājums. Un otrais jautājums. Vai priekšlikums ņem vērā dažādas nacionālās eh, sociālās sistēmas un to finanšu ilgtspējīgumu? Mums šķiet, ka šis punkts ir relevants. Un šis jautājums ir jāuzdod, lai gūtu pilnīgāku ainu par to, kas te tiek piedāvāts. Un tas skar arī sociālo tiesību pīlāru. Tas tagad kļuvis visaptvērošāks, ietver vairāk tiesību, prasību, tad vajadzētu dzēst uh, atsauci uz rezolūciju, jo sociālo tiesību pīlārā uh, tas nemaz nav nepieciešams, ja jau mēs atsaucamies uz to pašu sociālo tiesību pīlāru. Paldies, uh, un tagad prietokungs. Paldies, priekšsēdētāji, un Liels paldies komisijas pārstāvim par uzstāšanos. Manuprāt, jāsaprot, ka mēs runājam par Eiropas nākotnēji izšķirīgu tematu, jo ir runa par uh, bagātību sadalīšanu nākotnēs. Kā mēs paturam spēkā šo būtisko elementu, kas mūs atšķir no citām ekonomiskām zonām, kas ir mūsu sociālais modelis, mūsu bagātība, izaugsme, tas, ko mēs saražojam ar savu ekonomiku un kā mēs mazinām nevienlīdzību, e, paturot e, viengabalainu sabiedrību. Tāpat mēs redzam, ka plaisa starp bagātajiem un trūcīgajiem paplašinās viss cauri, un tas notiek diviem asudēļ. Pirmkārt, darb, nodarbinātība ir zaudējusi kvalitāti un strādājošo daudzumu, kā iespēju izkļūt no krīzes. Praktiski tas ir vērams visās valstīs. Otrkārt, sociālie transferi, pārdalīšana Eh, sociālajā nodrošināšanā arī ir kavēta tikusi. Tāpēc mums ir jāveido jauna nākotne, eh, lai varētu saistīt sociālās nodrošināšanas tiesības ar soci... bagātības pārdalīšanas eh, mehānismiem. Tāpat sociālā politika nedrīkst būt eh, kompromisa rezultāts, kur eh, tiek konfrontēti institūciju viedokļi. Pagājušajā gadā bija neformālais samits, kurā mēs runājam par vienlīdzīgu attieksmi pret eh, visiem strādājošiem, un tas nedrīkst palikt tikai kā nodoma deklarācija. Mums tas ir jāpārveido praksē, un tāpēc ieteikumi ir ne tikai labāks instruments, ne arī uh, juridiski saistošs, ne politiski visspēcīgākais, un šī nav, eh, šis nav pirmais ieteikums šajā sakarā. Jau deviņi 92. gadā tika sagatavota rekomendācija dalībvalstīm, un 26 gadus vēlāk mēs vēl nespējam īstenot to sociālo modeli, kāds to laik tika e, paredzēts institūcijās. Mums ir e, no rekomendācijām jāpaiet pie lēmumiem, pie direktīvām, lai izveidotu vienotu sociālo pamatu viscaur Eiropas Savienību attiecībā uz sociālo aizsardzību, nodarbinātības kvalitāti un to, kā mēs vēlamies arī cerību vēstījumu tiem pilsoņiem, kuri ir daudz cietuši desmit ekonomiskās krīzes gados, un mūsu ir politisks un morāls pienākums gatavēt, gat, eh, garantēt viņiem vienlīdzīgāku nākotni. Tāpēc eh, šajā gadījumā Tautas partijas mēģinājums ar jauniem jautājumiem samazināt ieteikumu politisko svaru. Domāju, ka Tomēr visos soļos, ko spēram, ir jāapņemas veidot taisnīgāku un vienlīdzīgāku eh, sabiedrību. Paldies, Makintājas kundze no ECR grupas. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, kolēģi nevarēja ierasties, tātad runāja Jānas vārdā šodien. Un kolēģi gribēja pārliecināties, ka divi svarīgi aspekti te tiek atspoguļoti komisijas uzdotajos jautājumos. Uh, Padoms rekomendācijās priekšlikums, lai nodrošinātu darbiniekiem un pašnodarbinātām personām piekļuvi sociālā nodrošinājuma sistēmām, nosaka, ka dalībvalstis pieņem lēmumus par visefektīvāko darbinieku un pašnodarbināto personu aizsardzību, ņemot vērā jaunas darba formas. Sociālā nodrošinājuma sistēmas atšķiras Eiropas Savienībā un atspoguļo dažādas situācijas dalībvalstīs un politiskas preferences. Šai daudzveidība ir liela vērtība. Līdz ar to visu laiku jāpielāgojas uh, šiem mainīgajiem ekonomiskiem apstākļiem, un šī daudzveidība ļauj piemērot arī dažādas līgumiskas uh, formas un uh, attiecības. Tad, tad vēlētos dzirdēt no komisijas, kas tad paliek dalību valstu uh, Um, kompetence un kā komisija plāno šīs dažādas nodarbinātības formas dalību valstīs atspoguļot pēc iespējas korekti. Paldies! Paldies, Aldē! Kalvēšana Bunkungs nav klāt, varbūt kāds cits vēlas runāt. Goe? Leja Rika kungs arī nav klāt. Zaļie? Džina Lamberta? Arī nē. FDD, Laura Agēja. Nē. ENF, Žoela Melina Martēnkungs. Melens kundze ir iestrēgusi automašīnā ceļā no lidostas, lūdzu viņu atvainot. Labi, tādā gadījumā mēs esam pabeiguši uzklausīt viedokļus par šo jautājumu. Balsojums notiks ap 11. un 12. jūlijā pilkomitejā un paredzams plenārs sēdē septembrī. Lūk īsumā par šo punktu. On peut, comme on a 2-3 minūtes devant. Uh, un varbūt eh, komisija vēl vēlas eh, kādas īsas atbildes sniegt, eh, jo, bet ļoti īsi, jo 9.30 ir jāsāk balsošana. Es... Visu pirms um, vēlos pateikties komitejai par interesi par šīm rekomendācijām. Atvainojiet, bet es palūkšu kolēģus turpina priekšsādātājs uzmanīgi uzklausīt komisijas atbildes. Uh, Lūdzu. Paldies vēlreiz priekšsādātājiem. Tātad, kā es teicu, liels paldies šai komitejai par interesi, par izteiktajām rekomendācijām. Vēlos piebilst, mūsu diskusijas eh, padomē turpinās, un parlamenta viedoklis mūs, protams, interesē. Mums ir ļoti vērtīgs. Par jautājumiem komisija priecāsies atbildēt uz jautājuma, uz uh, parlamentu jautājumiem. Un mēs noteikti saprotam, uh, ka šī daudzveidība, kas pastāv dalību valstīs, ir pievienotā vērtība Eiropas Savienībai, un, protams, komisija atbalstīs šo daudzveidību, bet tāpat laikā mums jānodrošina, ka visi Eiropas Savienībā visās dalību valstīs uh, izmanto uh, eh, vienas un tādas pašas aizsardzības uh, iespējas. Tātad mēs skatāmies pilsoņu virzienā šeit. Tas veids, kā sistēmas tiek finansētas un organizētas, tas gan ir dalību valstu kompetence lielākoties piemērojot, protams, mūsu izteiktās rekomendācijas. Tas arī viss. Paldies! Paldies arī jums! Tātad, kā es teicu, divas, trīs minūtes pirms pāriet pie balsošanas. Ok, donc en termes de, de procédure. Ļoti nu, labi par procedūru. Pirmais balsojums, ko skatīsim, ir 2019. Eh, gada budžets pilnvarojums trialogam. Lūdzu, kolēģi, tas tomēr ir svarīgi. Mums visiem jābūt lietas kursām. Pirmais balsojums eh, par 2019. Eh, gada budžetu pilnvarojums trialogam. Tad piektais, sastais punkts, uh, uh, to daži, daži kolēģi ierosināja noņemt šos punktus no balsošanas, uh, izņemt šos punktus no balsošanas procedūras šodien. Līdz ar to mums būs jānobalso par to, vai piekrist šiem kolēģiem vai nē. Tas notiks par elektron, ar elektronisko balsojumu. Un uh, atkarīgi no rezultāta, tad vai nu skatīsim 5. un 6. punktu un balsosim, vai arī nē. Lūk, tas ir par procedūru. Balsošanas kartiņas. Uh, sagatavotas. Pārbaudiet jūsu iekārtas, varbūt viss darbojas. Tad arī sāksim. Tātad 2019. Eh, gada budžets eh, pilnvarojums trilogam. Regneres kundze. Jātājums, eh, precizējošs jautājums no manas puses. Par ko mēs tagad konkrēti balsojam un kāds lūdzu ir jautājums? Par kuru tad atzinumu mēs īsti balsojam? Un kāds ir jūsu jautājuma formulējums, lūdzu, jo tas tomēr svarīgi. Tu pirmais, uh, mēs balsojam tagad par budžeta tekstu. Uh, Pēc tam mēs balsosim, jo daži kolēģi da, no dažām grupām pieprasīja izņemt uh, no darba kārtības šodien 5. un 6. punktu. Un mēs balsosim, vai mēs esam par izņemšanu vai pret izņemšanu. Tātad tie, kas teiks jā, atbalstīs izņemšanu, tie, kas teiks nē, to neatbalstīs. Un pēc tam, ja mums būs vairākums, uh, kas vēlēsies tomēr paturēt 5 un 6 punktu, mēs balsosim par tiem. Vai tas ir skaidrs? Nē, tas nav skaidrs. Kādas būs sakas? Jo mēs taču vēlamies to skatīt plenārsēdē. Jā, ja mēs balsosim par izņemšanu, nu tad nebūs plenārsēdes. Ja mēs balsosim par paturēšanu, nu tad gan viss aizies līdz plenārsēdei. Bet būs šā vai tā jābalso. Avrio kungs Paldies priekšsēdētājiem. Tomēr svarīgi ir eh, klausīties, ko jūs stāstat. Nu, par budžetu labi, tas ir skaidrs. Par otro balsojumu par procedūru man jautājums. Mēs eh, teicām, ka runa ir par formu, nevis par saturu, bet pat ja mēs formāli balsojam par procedūru, eh, tas tomēr var ietekmēt arī saturu ja atsauksim šos divus punktus šodien, tas nozīmē, lai kāds būtu viedoklis par šo atzinumu, mēs neļausim daudziem deputātiem uh, tomēr uh, grozīt vai izteikt uh, vēlmes par teksta grozīšanu. Nu, tagad, lai Es saprotu, ka nacionālajām delegācijām ir savi viedokļi, politiskajām grupām ir savi viedokļi. Tas ir svarīgi, bet eh, tiem tomēr nevajadzētu aizmirst par to, kā darbojas parlaments kopumā. Un katram ir tiesības komitejā vai plenārsēdē uh, piedāvāt grozījumu, ja jau mēs sanākam kopā šim nolūkam. Citādi mēs vairs neesam deputāti. Tātad ja mēs atcaucam šos, teks, šos uh, punktus, tas uh, man tiešām ļoti nepatīk. Uh, lai kāds, es atkārtoju, būtu viedoklis par pašu tekstu, pozitīvs vai negatīvs. Un es vēl nepabeidzu priekšsēdētāju kungs. Lūk, tad tiek traucēts deputātiem izteikt grozējumus. Bet šiem cilvēkiem nav nekāda iemesla to darīt. Ja viņi uzskata, ka viņiem veidojas vairākums, tad kāpēc neļaut citiem izteikt idejas par grozējumiem? Tas taču ir svarīgs jautājums. Kāpēc neļaut mums to apspriest plenārsēdē? Paldies. Es ļoti skaidri tagad eh, teikšu. Nevajag runāt tagad par. Um, lietas būtību, jo tas var turpināties desmit stundas. Mēs nekad nesāksim balsot, mums vēl daudz punktu darba kārtībā. Es ierosinu iet uz priekšu. Tagad gan par um, balsojumu, gan par procedūru viss ir skaidrs. Sākam ar budžeta balsojumu. Pirmais grozījums. Jā. Contre. Par pret. Noraidīts. Otrais grozījums. Divas daļas. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Par. Pret. Atturas noraidīts. Trešais grozījums par. Pret. Atturas noraidīts. Četri par. Pret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 Kompromiss C. Nē, tomēr kompromiss C. Par pret atturas pieņemts. Grozījums 17 par pret atturas pieņemts. 18. atkrīt, 19. otrā daļa, tikai otrā daļa par pret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 pret atturas noraidīts. 25. par pret atturas pieņemts. 26. pārbaudīsim 25. labi. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 26. Par pret atturas noraidīts. 27. Divās daļās. Pirmā daļa par pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par pret. Atturas pieņemts. 28. par pret. Atturas noraidīts. 29. par pret pret atturas noredīts. 30. par pret atturas pieņemts. Tagad uh, uh, balsojam par atzinuma tekstu elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 37 balsis par, 7 pret, 3 cilvēkiem atturoties. Apsveicam referentu! Tagad uh, procedūras balsojums. Uh, tagad ļoti konkrēti mums ir piektais un sastais punkts darba kārtībā. Dažas grupas vēlas atsaukt šos punktus no šīs dienas darba kārtības, izņemt tos. Tagad mēs balsojam uh, par elektroniski ar personālu balsojumu. Tie, kas saka jā, vēlas izņemt šos punktus, tie, kas saka nē, ir pret izņemšanu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tātad tas netiek atbalstīts, un mēs saglabājam darba kārtību šī breža redakcijā. Nu tad es sameklēšu, saka priekšsēdētājs. Un pirmais balsojums uh, skar izpildes nodrošināšanas prasības autotransporta nozarē. Daži uh, grozījumi mm, jau tika izskatīti Trankomitejā, tos neskatīsim vēlreiz. Citus grozījumus jau integrēja Trankomitejas kompromisa tekstā, arī par tiem nav vērts runāt. Bet uh, ir dažas lietas, kas. Uh, Mums te interesē 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 43 un 41. Šeit gan jābalso elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Divdesmit deviņas balsis pār 18 pret. Mums ir vairākums. Otrais uh, balsojums ir par braukšanas laikiem. Tā pati procedūra, daži grozījumi jau tikuši pārņemti, citi iestrādāti tekstam. 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27 un 28. Par tiem balsojam tagad. Sākam balsot. Beidzam balsot. 32 balsis pār 16 pret. Paldies jums! Elektroniskās balsošanas procedūra līdz ar to tiek pabeigta. Turpināsim ar septīto punktu. C'est le rapport de M. Calvé. Un tas ir Kalvēžām Ponkunga uh, ziņojums un dodu um, pāris minūtītes varbūt došu jums laiku kolēģiem iziet uh, no zāles. Ok. S'il vous plaît. Labi, uh, lūdzu, kolēģi, kas dodas ārā no zāles, dariet to klusām. Dokļu. Septītais darbkārtības punkts par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā došu vārdu Kalvēšam Bonkungam, lūdzu, referentam. Gracias, senor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie kolēģi. Godātie ēnu referenti. Es gribētu jums stādīt priekšā tādā ļoti vispārīgā veidā manu pozīciju attiecībā uz šo dokumentu šo e, jautājumu, kas, manuprāt, ir ļoti e, svarīgs, pāredzami un pāredzami darba nosacījumi Eiropas Savienībā. Tas, e, ko jūs esat redzējuši, un arī par to, ko runājat savos grozījumos. Tātad mums ir tāds sākotnējais projekts, kas ir ļoti, ļoti elastīgs un kuru var arī uzlabot ar jūsu palīdzību. Es šeit kā perspektīvu esmu izvēlējies sēkojošo trīs lielos mērķus, ja tā var teikt, šajā uh, direktīvā, ko komisija piedāvā, tos esmu pieminējis. Un uh, tā kā uzsvērs, pirmais uh, svarīgais punkts ir tas, uh, ka šis priekšlikums vispār pastāv. Un tas, kas mums visiem kopā tagad ir jāizskata, Es tiešām ļoti centīšos eh, un būšu ļoti pretim nākošs. Es negribu nekādu ideoloģiju šeit uh, uzsvērt, jo, manuprāt, šis ir ļoti svarīgs jautājums Eiropai, arī gaidot vēlēšanas. Tas ir jautājums, kas skar visus. Un es domāju, ka tas ir arī uh, viens no svarīgākiem aspektiem tagad notikuma attīstībā pēc Gēteborgas un uh, sociālā pīlāra izveids. Ja mēs šo priekšlikumu īstenosim, tad mums būs vismaz kaut kādas minimālās struktūras darbņēmējiem Eiropā. Un man svarīgi ir arī tas vispirms jūs uzklausīt uzklausīt, kas jums ir sakāms par šo jautājumu. De derechos... Mēs vēlamies veidot eh, minimālu tiesību ietvaru Eiropas pilsoņiem, jo ik viens vai strādājošais vai bezdarba esošais, ik vienam ir savas konsekvences personiskai un darba dzīvei, tāpēc mums ir jārunā par minimālo ietvaru Eiropas pilsoņiem šajā gadījumā. Tālāk Otrais mērķis varbūt vai ir mazā, vairāk apslēpts, bet šķiet ļoti nozīmīgs Eiropai, ir izveidot vienotu spēles e, laukumu vienotajā tirgū. Domāju, ka šeit mēs uh, saskaramies ar eh, slēptu agresiju pret mobilitāti strādājošiem Eiropā. Un tas būtu Eiropas gals un turklāt šāda agresija pret mobilitāti. To tiek mēģināts virzīt līdz pats eh, aizlieguma mobilitātei, kad ir atšķirības eh, darba izmaksās, vai ne, pat neteiksim algu eh, atšķirības. Un tas ir pret justīciju mobilitāti, tāpēc, ka tas apgrūtina konverģenci uz augšu, un lai to visu novērstu, ir jānosaka vienlaicīgs spēles laugums, lai mē, būtu e, konkurence strādājošo tiesībās, pēc tam maksā, ko maksādams, katra valsts piemērosies un būs aicinājums Eiropas solidaritāti, bet nevar konkurēt attiecībā uz strādājošo pamattiesībām. E, būt pilsonim un strādājošiem Eiropā nozīmē šo pamatu, un uz tā balstoties mēs spēli turpinam. Taču ir svarīgs aspekts, kur mums ir jāvienojas par to, kāda ir šī optimālā bāze, kura iekļauj tos atšķirīgos apstākļus, kā Tā mēs dzīvojam gan, tie, gan ekonomiskās, gan klimatiskās sistēmās darba tirgu, un Tad, kad ir noteikti pamati, pamatiesības tam, kā darbojas Eiropa, mēs nonākam eh, līdz punktam, kur darbojas, es varētu teikt, subsidiaritāte vai lēmumu decentralizācija, jo būt strādājošajam Spānijas rietumos nav tas pats, kas strādā Turku Somijā. Tāpēc uh, apzināsimies, ka vieniem vienā vietā un otrā vajadzības var būt atšķirīgas, ne tikai paēst, bet arī aizsargāties no augstuma, tāpēc eh, tām praksēm ir jābūt tādām, kas ir izveidotas katrai vietai, taču tiesībām ir jābūt vienādām. Un ļoti svarīgs direktīvas mērķis, kurām es varu piekrist un esmu jūsu rīcībā visiem jautājumiem, ir tas, kā ka ir nolūks un labā griba izveidot minimālo protokcijas tiesību bāzi pilnīgi visām nodarbinātības formām, kuras mēs zinām, un arī tām, kuras mēs vēl nezinām, jo tehnoloģijas attīstās ļoti ātri. Tāpēc es runāju par strādājošiem ar eh, nulles stundu līgumiem, ar strādājošiem, kam ir tā saucamie eh, voucheri, tā saucamie platformu strādājošie un vēl citi nodarbinātības veidi, kurus visus nespēju skaitīt. Tāpēc veidojot šādu kopīgu ietvaru, apzinoties iespējamās jaunās līguma attiecības, kuras var veidoties, bet de facto ir jāatzīst ekonomikas at eh, karības attiecība un arī vai tā būtu pakļaušanās eh, kādam stundu režīmam vai citam, tomēr ir jābūt jūsu tiesībām. Un šeit es būšu visai nefleksibls, sakot, ka ja man ir šauba par jauno darba formu strādājošajiem, ieskaitot tos, ka tās, kas var veidoties, netiek iekļauti šajās direktīvām tiesībās, tad es to neparakstīšu, neparakstīšu savu ziņ, ziņojumu, un šis ir tas vienīgais punkts, kur mums ir jāvienojās, kā tāds ir mūsu mērķis tālāk, kā mēs to rakstām, kā mēs to īstenojam un ieviešam, tas viss jau tālāk ir diskutējams. To es jau norādīju kopš paša iesākuma, kopš sāku strādāt, esmu ticies ar daudziem cilvēkiem daudzās valstīs, un pats svarīgākais ir priekš manis, lai neiestātos bloķēšanās, lai mēs varētu apkopot vislabākās gribas un prakses. Protams, jāpaturprātā, ka. Uh, uh, labāks un perfekts ir labi ienaidnieks. Tāpat ir jāapzinās, ka, protams, teksts tiks bagātināts ar to, ko es no jums dzirdēšu šodien, ko saņemšu no jums, bet teikšu, ka ja mēs sadalām to trīs eh, asīs, eh, kur ir tiesības, To mēs pilnveidosim. Es domāju, ka viss ir diskutējams, viss eh, ir fleksibls un mēs atradīsim līdzsvaru punktus. Minimālās tiesības, informācijas tiesības. Tieši tas pats šeit attiecas tālāk ieviešanu un īstenošanu. Pie tā mums būs nopietni jāstrādā, lai mēs varētu rast līdzsvaru starp subsidiaritāti un neizbēgamo Eiropas pienākumu veidot šo ietvaru. Un es eh, nemēģināšu melot. Nopietna problēma ir definīcija. Mums būs jāstrādā nopietni, es domāju, ka ir izcinājumi, taču man svarīgi ir e, ne tik daudz e, cienīgu likumdevēju problēma vai dabiskā, dabisko tiesību veidošanas sistēma. Nē, man ir būtisks pielietojuma e, aptvērums un pielietojuma sfēra. Tas ir centrālais mērķis, un e, šeit ir jāatrisina nozīmīgā definējuma problēma. Paldies! E, e, no Tautas partijas deputāts Ratke. <clears throat> Jā, jau pozicinā. Jā, priekšsādātāji, mm, dārgais referenta kungs, godātie kolēģi, sirsnīgs paldies par paveikto darbu jau vispirms, un es arī uh, referenta ziņojuma projektu ļoti rūpīgi izpētīju un gribētu viņam sirsnīgi par to pateikties, ka viņš eh, to pamatvirzienu, kurā jāiet šai direktīvai, nav mainījis. Tas man kā ēnu referentam arī neapstrīdami šķiet eh, pareizs virziens. Uh, Proti, ka mēs kā re, eh, likumdevējs tagad reaģējam uz tām būtiskajām izmaiņām, kas ir notikušas pēdējos 25 gados darba tirgū. Proti, ne tikai dažos nacionālajos darba tirgos, bet arī Eiropas darba tirgū. Un mēs, kā likumdevējs, nedrīkstam eh, vienkārši baudīt mūsu skatu no ložas, ja notiek tik fundamentāls pārmaiņas, eh, kas daudzos gadījumos uh, notiek uz darba ņēmēju rēķina, tad es domāju, ka mums uh, principā um, ir jāiet šajā virzienā, kā ir piedāvāts direktīvā. Un tomēr gribētu pieminēt dažus punktus, kuros neesmu pilnībā pārliecināts, vai uh, šis ir pareizais virziens, vai tomēr mēs neieklūsimies problēmās. Sākšu ar uh, juridisko ietekmi, kāda būs uh, darba ņēmēja definīcijai um, direktīvā kāda varētu būt iespējama. Man uh, vēl neviens līdz šim nav spējis dot uh, juridiski saistošu atbildi par to, kā, uh, kāda ietekme varētu būt šai definīcijai uz civiltiesisko darbņēmēja uh, definīciju Vācijas Federāla Republikā. Turklāt um, um, uzņēmumu likumā mums ir vēl atšķirīga darba ņēmēja definīcija Vācijā. Tātad kā tas uh, salāgotos, viss uh, darbotos kopā, kas ko, kurā vietā aizstātu, šobrīd man neviens vēl saistošu atbildi juridiski nevar dot. Un, uh, man, kā cilvēkam ar arotbiedrības pieredzi, šķiet, ka tas ir tāds jautājums, kur mēs nedrīkstam vienkārši tādu bīstamu, iespējami bīstamu situāciju atstāt. Un otrs punkts, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs, paplašanot katalogu attiecībā uz informācijas tiesībām, kādas ir katram nodarbinātājam, nodarbinātajam. Uh, Man tas šķiet pilnīgi neapstrīdam, ka šādai paplašanāšanai ir jānotiek, jo, piemēram, jautājums par eh, pārbaudas laika ilgumu un jautājums par to, kādā apjomā tiek eh, strādāts virsstundas un vai tās ir atalgots vai ne, tas man šķiet pašsaprotami un tiešām ir skumji, ka kaut kas tāds mums vēl ir likumā jānormē. Um, un jautājums ir, paraugoties uz visu katalogu, vai tiešām ir saprātīgi tik stingri kā ar nazi nogriezt un pateikt no pirmās dienas visam ir jābūt pieejamam. Varbūt mēs tur varētu tādu gradāciju paredzēt, nošķirumu. Proti, ka ir zināma pamatinformācija attiecībā uz atlīdzību, uz virsstundām. Tā informācija jau, jau no pirmās dienas ir jāsniedz un jābūt pieejamai, un informācija par tādām lietām, kā piemēram par tālāku izglītību un citām lietām, to var nedaudz niansētāk uh, paredzēt, un eh, zināmā laikā tā ir jāsniedz noteikti laika posmu. Tas ir mans jautājums vienkārši, eh, ko mēs sarunu gaitā varētu noskaidrot. Vienkārši gribēju vēl precizēt, ka šis eh, pamatvirziens, kā katalogs ir jāpapris, jāpaplašina, tas man šķiet mm, pareizi. Vienkārši jādomā, kā organizatoriski to izdarīt. Uh, bet es domāju, ka tur uh, arī, e, zinām, kompromisi ir iespējami šajā jautājumā. Runājot par uh, um, tātad prezumciju, e, man ir jautājums, e, kas notiek, ja es vēlos uzņemties nepilnu darba laika darba līgumu un no pirmās dienas tas nav normēts, tā kā tas tagad tiek piedāvāts, kas tad būtu uh, um, šis te noteikums, kā mēs varam pieņemt, ka, ka, kas tad ir, vai tas, tās ir pilnlaika darba attiecības. Um, tur varbūt vēl pie tā būs jāpiestrādā, jāprecizē šie noteikumi arī attiecībā uz uh, nacionālajām tiesībām, un vēl pēdējo domu gribu izteikt. Tas ir ļoti svarīgs aspekts, proti mums šajā direktīvā ir uh, jāizstrādā uh, sociālo partneru īpašā nozīme. Nevar vienkārši pateikt, ka spēkā esoša darba koplīguma ar šīs direktīvas starpniecību tad tiek atcelti. Nē, tas, par ko ir vienojušies uh, eh, sociālajie partneri, tas ir pats svarīgākais, jo tur pie galda sēž tie, kas zina, par ko ir runa. Tas, ko mēs šeit izstrādājam, varbūt tikai tā kā tāds eh, papildu risinājums, ja nav vienošanās. Paldies. Tagad eh, Javi Lopes kungs no sociāldemokrātiem lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlos pateikties referentam par veikto darbu pēdējo nedēļu un mēnešu laikā, un tas bija ļoti nozīmīgi. Mēs atbalstām piedāvāto ceļu karti, par kuru mēs runājam šodien. Pirmkārt, šo dosie vajadzētu apstiprināt šī sasaukuma laikā, it īpaši tāpēc, ka tas ir viens no leģislatīvajiem rīkiem, kas stiprina sociālo tiesību pilāru. Otrkārt, šis dosie palīdz atjaunot minimālo ietvaru darba uh, nosacījumu ziņā Eiropas līmenī, jo pēdējo 15 gadu laikā leģislatīvā eh, lēmumu šajā sakarā nav bijis, un treškārt Tas palīdzēs ņemt vērā nozīmīgās pārmaiņas darba tirgū, izmaiņas darba attiecībās, kādas ir bijušas, kādi ir grūti atšķirt uzņēmēju strādājošo, ka eh, mazināt eh, tiesību vajagināšanos, eh, uzlabot ko, koplīgumu Eh, slēgšanas iespējas un kolektīvās sarunas, kā arī mēs varēsim tādā veidā ņemt vērā izmaiņas visos darbā apstākļos. Tomēr es gribētu runāt par dažiem aspektiem. Pirmkārt, pozitīvajiem elementiem, kuri, manuprāt, ir būtiski, un par, pēc tam par atsevišķiem elementiem, kurus vajadzētu diskutēt tuvāko nedēļu laikā. Mēs gribētu eh, saistīt šo dosieru ar sociālo tiesību pilāru, lūgt referentam vairāk skaidrot sociālās nodrošināšanas jautājumu un obligāto reģistru. Tāpat nulles stundu līguma jautājums ir jāpasītro un jāizceļ. Tā, tāpat ir jāizceļ darba inspekcijas dalība valstīs, kas stiprina darba tiesības uzlabojumi, kuri notiek informāciju sniedzot, vai tas būtu rakstiski vai tieši saistē Tas ir pozitīvs solis. Tāpat e, e, jautājumi, kas attiecas uz paralēlo darbu un nepieciešamību iekļaut sociālos partnerus. Tie ir jauni elementi, kas ir jāpasvītro un kas ir pozitīvs. Tālāk par tiem mums būs debates, un arī ņemot vērā tautas partijas kolēģi sacītos, ko es lielā mērā ņemu vērā. Tālāk par definīciju. Kāpēc, lai būtu Eiropas definīcija? Pirmkārt, ir jāprecizē, ka ka ir šāda definīcija, lai to var izmantot Eiropas tiesu eh, nolēmumos. Šeit tas nebūtu nekas jauns. Darba likumdošanai, Eiropas likumdošanai jau eh, pastāv strādājošā definīcija. Ar šo direktīvu, kura regulē darba attiecības, Tādā veidā tiek nostiprināts, uz kuriem attiec šī direktīva. Diskusija nav par to, kurš ir strādājošais, bet par to, cik liela juridiskā skaidrība, kādu aptvērums mūsuprāt ir vajadzīgs un kāda uh, ieviešanas kapacitāte šeit ir vajadzīga. Diskusijai ir jākoncentrējas uz šiem jautājumiem, uz ko mēs vēlamies šo direkciju aptvie, attiecināt, kāda būs juridiskā skaidrība būs un kāds būs mehānisms. Jo ir skaidrs, ka definīcijas pastāv, tas nemainīsies un jau ir Eiropas tiesu apstiprinātas definīcijas. Tālāk e, piebildīšu to, ka nevajadzētu paredzēt izņēmums ne valsts e, sektoram, ne MVU. Mēs uzskatām, ka ir labi saistīta informācija ar minimālajām tiesībām, ka tās ir jāstiprina, ka ir jāskata hiper e, laiku jautājums Tas ir būtisks jautājums, un atsevišķās valstīs tas ir ļoti būtisks. Un tāpat ir jādomā par to, kā stiprināt īstenošanu, jo tas uh, Eh, ka, par ko mēs runājam. Šeit tam ir jābūt ar reālu pielietojumu iespēju. Paldies! Tālāk no ECR grupas deputāte Bakintaira. Uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji. Pirmkārt, es gribētu pateikties. Uh, ļoti pateikties referentam par viņu visaptrošo ziņojumu projektu. Protams, mums šeit ir ļoti būtisks uh, uzdevums skatot šo dokumentu. Uh, Un, manuprāt, ļoti svarīgi ir panākt pareizo līdzsvaru starp darba ņēmēja tiesību aizsardzību un pienācīgas elastības nodrošināšanu uzņēmumiem, lai tie varētu veikt savu darbu, lai nodrošinātu to, ka paliekam direktīvas aptvērumā un atbilstam tam, ko tā vēl sasniegt. Manai grupai ir virkne bāžu, ko paudīšu procesa laikā, un mana prioritāte ir nodrošināt lai eh, komitejas ziņojums un mans iesniegtie grozījumi eh, atbilstu priekšlikumu sākotnējai idejai, nolūkam, un proti tas ir minimālo tiesību noteikšana, lai nodrošinātu drošību un paredzamību um, nodarbinātības attiecībās dalību valstīs. Un mums, kā līdz likumdevējiem, ir svarīgi atcerēties, ka uh, Tās ir minimālās tiesības, kas tiks eh, pieņemts kā direktīva, un tas būs dalībvalstu ziņā detalizētos noteikums transponēt un eh, pārliecināties, ka tie atbilst viņu mājas likumdošanai. Un eh, es domāju, kas ļoti svarīgi ir uh, Eh, izvairīties ar tādām plašām preskriptīvām prasībām. Mums ir jāparāds pienācīga elastība likumdošanā. Protams, ir vajadzīgi minimālie standarti, bet mums ir jānodrošina, lai būtu pienācīga elastība, lai dalībvalstis varētu pielāgot šīs prasības viņu jau uh, iedibinātajai praksei. Interesanti, ka patiesībā Zviedrija pacēla zelta no kartīti par šo uh, dokumentu, citi neiebilda, bet šeit tātad te nav runa tikai par darba devējiem no vienas puses un darba ņēmējiem, no otras puses arī radotbiedrības ir tikpat nobežījušās. Ļaujiet man sniegt vairākus piemērus, piemēram, par pārbaudas periodu. Komisijas nolūks šajos noteikumos ir nodrošināt, lai pārēja uz jaunu pozīciju um, nepiespiež darba ņēmējiem um, ciest nedrošības periods, kas būtu pagarināti. Ja mēs parāgāmies uz Mandarīju valsti, apvienoto karalisti un īriju, tad uh, daudz noteikumu nav saistīti ar uh, pārbaudas periodu, bet ar uh, nepārtrauktu darbu. Un šeit mums. Uh, ir vajadzīga attiecīga noteikuma. Piemēram, vēl viens piemērs uh, varētu būt, kad darba ņēmējs nav atbildis noteikumiem pārbaudas periodā un darba devējs vēlas piedāvāt pagarinājumu kā otro iespēju, un nodarbinātajam un darba devējam būtu jābūt iespējai to darīt, ja tas ir viņu interesēs. Tātad es šeit gribu uzsvērt, ka mums šo direktīvu nevajadzētu izmantot kā iespēju strikti noteikt dalību valstīm, kā to visu darīt, bet mums tām vajadzētu dot ietvaru, minimālo standartu ietvaru, kurā darboties mums arī jārespektē subsidaritātes princips. Man ir bāžas par otro pāntu un darba ņēmēja, jeb nodarbinātā definīcija vai strādājošā definīcija. Mums ir ļoti rūpīgi jā uh, nošķir šeit, jo visi strādājošie nav darbņēmēji, tikai daļa no viņiem ir darbņēmēji. Un uh, arī no, tātad darbdevēja definīcija ir uh, jāprecizē šeit, ir varbūt jāpievieno šeit visas citas struktūras. Uh, Un tad man ir bažas, tās bija dažas no tām, un tad man arī ir bažas par daudziem citiem pāntiem, piemēram, esmu nobežījusies par 11. pāntu par apmācību. Tas ir ļoti īsts pāns, bet pie manis vērsās, jo īpaši pilotu arotbiedrības attiecībā uz pay to fly um, jautājumu, un mums ir jānodrošina, lai mūsu piedāvātā uh, Uh, likumdiešām tiešām aizsargā cilvēkus. Es tātad iesniegšu virkni grozījumu un ar prieku sadarbošos tālāk strādājot pie šī dokumenta. Paldies! Tagad no goe? Nē, tātad uh, no zaļajiem Mecika kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Pirmkārt, ļaujiet man pateikties arī referentam par lieliski paveikto darbu. Uh, Eh, ļoti īsā laikā viņš to ir paveicis un gribu uzsvērt, ka mēs arī piekrītam ceļu kartei. Ir svarīgi, lai Eiropas sociālo tiesību pīlārs eh, tiktu pārvērsts direktīvā, un šis ir viens no svarīgākiem soļiem šeit. Ja mēs eh, šeit nepanāksim pareizo rezultātu, tad viss projekts būs apdraudēts. Tātad mēs to uztveram ļoti nopietni. Ļaujiet man arī pateikt, ka mēs strādājam uh, Um, pie šī sākotnējā mērķa, un uh, komisijai mums te nav nekas daudz iebilstams, bet es piekrītu arī dažām kolēģu bažām, ko viņi pauda, un uh, neatkārtošu to visu, bet viens no svarīgākiem elementiem, un uh, tas ir ekstrēmākais elastības gadījums, un tas ir nulles stundu līgums, un tādi būtu jāaizliedz. Tie uzņēmumi, kas uh, nevar gūt pēļņu, uh, ļaunprātīgi izmantojot darba ņēmējus, vajadzētu viņiem izmantot varbūt iespēju strādāt citā jomā. Un uh, gribu piemil, piebilst arī to, ko Makintērs kundze minēja, Zviedrijas dātnā karta. Esmu nedaudz vīlies, esmu daudz strādājis pie šīm jautājumiem, bet esmu nedaudz vīlies, ka tie, kas uh, vēlas progresu sociālajā integrācijā Eiropā, ka viņiem ir jādiskutē ne tikai ar tiem, kuriem ir tirgus fetišs, bet arī ar tiem, kuri uh, uzskata sevi par progresīvākajiem Eiropā. Es domāju, ka uh, ziemeļu valstis uh, vēlas tā kā būt izolācijā, bet tas nedarbojas. Jūs nevarat vienkārši izolēties no visas pasaules un saglabāt savus sasniegumus. Nē. Ļaujiet man uzsvērt vairākus punktus, par kuriem mēs iesniegsim grozījumus. Mēs gribētu uh, um, mācekļu iekļaušanu šajā uh, aspektā. Jā, tātad mācekļi un tie, kas uh, iziet praksi, viņiem arī ir ļoti skaidrs intereses un, manuprāt, arī tiesības, uh, uh, baudīt tās pašas tiesības, kā uh, darba tirgus dalībniekiem. Viņi nav tādā pagaidu pozīcijā savā izglītībā, viņi uh, ir darba tirgū, uzsākot praksi vai apmācību, un viņiem vajadzētu piemērot pēc iespējas tos pašus standartus. Otrakārt, mēs vēlētu stiprināties arī sociālo partneru pozīciju un arī garantijas, ka direktīva tiks īstenota un ievērota pat attālākajos Eiropas Savienības nostūros. Un visbeidzot, mēs gribētu tādu spēcīgāku, pamatīgāku direktīvu, bez šādām iespējām direktīvas apiet, kā tas ir tagad, un mēs attiecīgas grozījums arī iesniegsim. Paldies! Paldies! FDD grupas vārdā Gēls kundze, lūdzu. Dente. Paldies, priekšsēdētāji. Un vispirms gribētu pateikties uh, Gabriela Šabona kungam par viņa eh, ziņojumu projektu, bet, protams, paldies arī par to, ka viņš šeit mēģina tādu uh, drošu pamatu izveidot šī sasaukuma beigās, uh, izstrādājot direktīvas projektu, kas būs pamatu pamats uh, kaut kam, kas līdz šim daudz eh, ir aprakstīts skaistos vārdos, bet vēl nav īstenojies, protams, šis Eiropas sociālo tiesību aizsardzības pīlārs. Es eh, piekrītu daudziem kolēģiem šeit, ka eh, skaistu trauku vēl skaistāk padara arī skaists saturs. Un caurskatāmi droši darba apstākļi ir, manuprāt, pareizais solis pareizajā virzienā. Turklāt svarīgi ir arī um, minimālās prasības uh, precizēt kopā ar darba ņēmēju tiesībām, un te vajadzētu noteikt konkrētus pieturus punktus, runājot par īstenošanu. Pagaidām vēl nav īpaši liels skaidrības, šobrīd joprojām daudzi cilvēki, kaut arī viņi strādā, viņi ir nodarbināti, joprojām uh, nebauda tādus elementārus aizsardzības noteikumus, un tur mums ir eh, vajadzīgs pilnīgi cits pamats. Mums eh, šeit īpaši svarīgi ir divi aspekti. Pirmkārt, darba ņēmēju tiesības ir jāpaplašina un jāiesaist arī jaunie darba ņēmēji, jo īpaši ņemot vērā tās pārmaiņas, kas šobrīd notiek darba tirgū. Proti, eh, ka ir globāla ekonomika, ir šīs te platformas, un Tāpēc arī Eiropā mums vajadzētu būt skaidrākus atsaucas punktus, lai neizslēgtu zināmas uh, nodarbināto grupas. Mums ir jāpaplašina aizsardzības noteikumi, piemēram, gadījumā, kad notiek atlaišana, ir vesela virkne noteikumu, kas ir jāuzraksta melns uz balta un jāgarantē. Un uh, kuru kontekstā nedrīkst būt nekādas piekāpšanās vai atkāpšanās. Kas attiec uz mūsu pozīciju, mums ir vairākas jautājums jums šeit un uh, vairāk punkti, kurus mēs gribētu precizēt ar referentu, piemēram, uh, pārbaudas laika ilgums, manuprāt, tas, mūsuprāt, seši mēneši ir pārāk ilgs laiks Un es domāju, ka arī par to mums ir jāroda kompromiss starp dažādajām prasībām no dažādiem partneriem. Ir jāaizsargā visi darba ņēmēji, gan tie, kas strādā mājās, gan tie, kas strādā digitālajās platformās, un arī mācekļi un praktikanti. Un šeit mums jāiesaista, jāiekļauj arī tie, kuri um, iziet praksi un uh, ir mācekļi un uh, sāk savas gaitas darba tirgū. Un arī tie, kas strādā digitālajās platformās, viņi vispār nekur netiek ieskaitīti, un tāpēc viņu tiesības bieži vien vispār netiek aizsargātas. Tāpēc ir tik izšķirīgi svarīgi, lai arī šie darba ņēmēji tiktu iekļauti direktīvā. Dažkārt šķiet, eh, ka ārotbiedrības eh, nevienmēr eh, uzstājas vai tiek uzskatīts par šo jauno darba ņēmēju kategoriju pārstāvju interešu aizstāvjiem. Šeit tā tad ir jādod viņiem iespēju dot savu ieguldījumu, un mums um, vajadzētu iestāties par to, lai uh, šo cilvēku, šo cilvēku grupu intereses tiktu pārstāvēts. Šeit ir jānodrošina caurskatāmas tiesības, eh, ka tiktu ņemtas vērā viņu vajadzības attiecībā uz atalgojumu, pārbaudas laiku, pieeja informācijai, eh, darba laika elastību, īpašiem gadījumiem, piemēram, eh, giga ekonomikas darbņēmēja tiesības. Uh, Un šeit ir jādomā arī par eh, sociālajiem eh, garantijām un par tālāku izglītību. Un šīs ekonomikas eh, strādājošiem ir jābūt arī drošībai, kas notiks ar viņiem, ja Viņi tātad strādā lielā mērā ar datoru vai uh, mobilo telefonu, kas notiks, ja viņi kļūs atkarīgi no šīm ierīcēm vai, uh, piemēram, uh, būs izdegšana, ja viņi tiek apmaksāti pēc stundām, kas tad notiks ar viņiem, kad viņi nestrādās. Un ir jādomā arī par sociālajiem partneriem, kā, tiek, kā notiek vienošanās, ka rakstiski ir jāvienojas par noteikumiem darba attiecībās, un tāpēc ir jābūt eh, caurskatāmībai šajos procesos. Es piekrītu, ka eh, jāpārnes pierādījuma nasta, bet eh, ir vajadzīgs arī pārejas laiks, lai pielāgotu līgumus dalību direktīvas prasībām. Merci. Euh. Nākošais runātājs deputāta Merēna. Paldies, priekšsēdētāji. Tik tiešām šī direktīva par darbā apstākļiem ir jāskata ļoti rūpīgi, vārdu sakot, visi jautājumi, kur attiec uz attiecībām starp darba devēju un nodarbināto. Protams, jāņem vērā jaunie nodarbinātības veidi, digitalizācija un tā tālāk, visi šie aspekti, kas nāk ar jaunām prasībām un prasa jaunu regulatīvu pieeju. Mēs nevēlamies, lai šī jaunā direktīva apgrūtināt darba attiecības gan darba, eh, nodarbinātājiem, gan uzņēmumiem, it īpaši mēs domājam šeit par īpaši mazajiem uzņēmumiem un uzņēmumiem, kuri visvairāk strādājošo. Mēs vēlamies, lai risinājumi būtu efektīvi un piemērot kontekstam, bet šim nolūkam ir jāvienojas par darbā definīciju, strādājošā definīciju un subordinācijas iedzienu, jo jaunās darba vietas, it īpaši platformās, pilnīgā ir e, svītrojušas subordinācijas jēdzienu. Tāpēc to vajadzētu precizēt. Turklāt Francijā eh, prezidents Makrons, pārliecināts Eiropietis, iet vēl tālāk nekā šis teksts, un jau šajā uh, nedēļā Francijas parlamentā tiek likts uz balsumu īpašais status uh, neatkarīgajiem strādājošajiem platformās, tādās kā Uber un citās. Uh, Tur būs e, darba devēja nodarbinātā harta, tas nozīmē, ka nebūs ne juridiskās aizsardzības, ne arī sociālā nodrošinājuma aizsardzības no darba devēja puses, jo visi platformā strādājošie būs paši uzņēmēji līdz un veiks personiskas iemaksas. Tas rada e, lielas problēmas, un es ceru, ka Francijas teksts netiks uzspiests Eiropai, ne arī otrādi. Tāpēc Mums ir ļoti vērīgiem jābūt attiecībā uz eh, ierēdņiem. It īpaši runājot par nacionālo aizsardzību, kur eh, ir īpašs regu, regulējums. Tāpat mums ir jābūt vērīgiem attiecībā uz nosūtītiem strādājošajiem un visām profesijām, kurš neparedzamība var parādīties un nav zināms, vai atkāps tiks paturēts. Un, nu, turklāt mēs izturēsimies ļoti vērīgi attiecībā uz darba sanāksmu rezultātiem, lai vēl vairāk nesais, nesasinātu nedrošos apstākļus, jo šobrīd ir runa par 10 līdz 30 procentiem darba vietu 30 eh, eh, tuvāko gadu laikā Šeit ir runa par zilajām aklītēm. Pirmkārt, likumdošana nedrīkst pasli, jau tā pasliktināt viņu stāvokli, kas ir jāstiprina ar citiem uh, veidiem. Paldies, un vēl ir četri runātāji pieteikušies. Es aicinu izteikties ikvienam divu minūšu garumā, lai mēs varētu uzklausīt arī komisijas ģenerāldirekciju un. Uh, dot vārdu referentam diskusijas beigās. Deputāts Sandēļ, paldies priekšsēdētāji! Pirmkārt, es vēlos pateikties referentam par ieguldīto darbu. Tālāk es vēlētos apsveikt šī teksta sagatavošanu un piebilst, ka mainoties darba tirguma Mums ir jārieģē un jāmodernizē mūsu teksti, un tas pilnībā saskan ar sociālo tiesību pilāru. Mūsu mērķis ir sniegt lielāku stabilitāti strādājošajiem. No savas puses vēlos pasvītrot uh, to, ka Eiropā pieņemtie teksti ir jāīsteno dalību valstu līmenī. Tāpēc mums ir jārīkojas pragmatiski, ņemot vērā realitāti, tīpaši realitāti mazajos vidējos uzņēmumos, kas ir tomēr 99% uzņēmumu Eiropā. Pasvītrošu vienu punktu, kuru pieminēja kolēģis Denis Ratke. Tā ir sniedzamā informācija, kas ir būtiska un īsos termiņos jānodrošina. Šī informācija ir jāsniedz strādājošiem, par to nav nekādu šaubu. Taču, lai rīkotos pragmatiskāk, ir jānošķir informācija, kas tiek sniegt nekavējoties un tā, kura tiek sniegta ar kādu laiku atkāpi. Mums vajadzētu lemt par termiņiem, vai starp vienu dienu, vienu nedēļu, divām nedēļām šeit vajadzētu atstāt kādu e, manevrēšanas iespēju. Katrā ziņā esmu gandrīta par iespēju sadarboties ar kolēģiem par šo tekstu. Paldies, Simon Kungs! Um. Paldies priekšsēdētājiem! Teikšu īsi un skaidri. Pārējie teica to pašu, bet uh, runāja garāk. Šis ir diezgan progresīvs uh, priekšlikums uh, un um, ir ja domāts tam, lai palīdzētu tiem cilvēkiem, kas, kam pagaidām tik labi neklājas Eiropas darba tirgu, lai viņiem nodrošinātu labāku dzīvi un labākus dzīves apstākļus. Bet, protams, šo priekšlikumu vēl var uzlabot. Es neatkārtošu visu, ko kolēģi teica. Nu, principā jau viss izskanēja. Mm, līdz ar to kopsavilkums. Nevar izņemt uh, ierēģņus. Jāietver gan uh, privātais sektors, gan uh, valsts sektors. Protams, jāiekļauj arī pašnodarbinātās personas, kad apstākļi to pieļauj. Un runājot par nulles līgumiem, Zaļo kolēģi, kolēģiem taisnība, tādi ir jāaizliedz. Bet tādi pastāv Jaunzēlandē un tiek piemērots diezgan efektīvs likumdošanas modelis e, šobrīd, e, kas labi darbojas. Tad, tad, e, nu, kāpēc lai mēs nepārņemtu šo Jaunzēlandes modeli, kas ir tik veiksmīgs un to piemērotu šajā likumdošanas priekšlikumā? Es to ļoti rekomendētu. Paldies! Tomas Mann. Paldies priekšsādātājiem. Enrique, liels paldies. Nu, viņš jau teica, ka viņš klausēsies un uh, veidos elastīgāku priekšlikumu. Un šķiet uh, pēc šīs diskusijas, ka daudzās lietās varam būt vienisprātis. Viens jautājums ja jau mēs runājam par Eiropas mēroga definīciju, kaut arī nodrošinājuma sistēmas ir tik atšķirīgas. Vai tas tiešām ir savienojams un ko esam noregulējuši? Nu, mums ir uh, tiesas spriedums, uh, tur definīcijas jautājums ir tā kā jau noskaidrots. Tā kā jauna definīcija nebūtu nepieciešama. Uh, Nu, dažas uh, valstis tagad uzstājas to, lai ieviestu tādu Eiropas mēroga definīciju, kaut arī dažās valstīs to nemaz nevarēs īstenot par informēšanas pienākumu. Nu, kā tad būtu jāregulē, uh, ko cilvēki, cik cilvēki pelna, vai pastāv virsstundas, kas skar ar pārbaudas laiku. Uh, tie var būt trīs mēneši, tie var būt uh, 12, 18 nedēļas, bet nevar šo pārbaudas eh, periodu visu laiku pagarināt. Nevar taču teikt, eh, mēs jums eh, maksājam ļoti maz, darba apstākļi trausli, un mēs jūs paturēsim tik ilgi, cik gribēsim. Nu, nē, tā, tas tā tas nedarbojas. Te kaut kas jādara. Ļoti svarīgi nekad neapšaubīt koplīgumu. Uh, Mm, iespējas, mm, tad arī eh, praktikantu situācija, stažieru situācija. Te dalību valstīs mm, atšķirīga situācija, bet tur nepieciešams tāds regulējums, kuram varēsim uzticēties. Un šeit eh, sociālo partneru tiesības eh, nevar ignorēt. Tas ir ļoti svarīgi. Ļoti labi, ka Eh, ieviešam šos jaunos noteikumus, eh, nulles stundu līgumu eh, noraidīšana, protams, ir laba iniciatīva, bet skumja realitāte tāda, ka dažās valstīs šādi līgumi turpina pastāvēt, tas nav pieņemami, es to ierosinu novietot malnie sarakstā. Paldies, Lenskundze. Paldies un paldies referentam. Daudz kas jau izskanēja. Bet uh, Marita Ulfskoga nu, vēlētos uh, teikt dažus svarīgus vārdus. Uh, es viņu aizstāju šodien. Uh, esmu kolēģi no Zviedrijas, no Envi komitejas. Komisijas priekšlikums ir svarīgs. Uh, likumdošanas priekšlikums, tas jau izskanēja, darba tirgus ir mainījies pēc šī brīža direktīvas pieņemšanas, kas arī pamatoja šo direktīvas uh, uh, pārskatīšanu par informēšanas uh, pienākumu, informēšanas prasībām. Darbs un darba apstākļi ir adekvāti jāregulē. Uh, Bet Zviedrijas arotbiedrību darba devēju un uh, līdzīgu organizāciju analīze ir skaidra. Ir bažas, uh, ka komisijas priekšlikums uh, graus Zviedrijas koplīgumu modeli. Mums ļoti svarīgs ir līdzsvars starp sociālajiem partneriem, pašregulēšanas tiesības un deregulēšana. Līdz ar to tas mūs ļoti satrauc. Trīs lietas, kas man ir svarīgas. Pirmkārt, darbņēmēju definīcija, darba devēju un uh, darba devēju attiecības, tā teikt, ar nodarbinātības koncepciju. Ļoti svarīgi to definēt uh, nacionālajā līmenī, kā arī kopienu tiesas spriedumi uh, nosaka. Šī definīcija ļoti piesaistīta dalību valstīm un to nacionālajām sistēmām, kas ir vienreizējas un unikālas. Darba tirgu pastāv dažādi modeļi, un uh, tie var līdzās pastāvēt un attīstīties paralēli. To arī kolēģi ir uzsvēruši. Turklāt uh, definīciju uh, nevarēs pārskatīt nacionālajā līmenī, un tas var ietekmēt citu veidu, citu nozaru likumdošanu, kā sociālas nodrošinājuma jomu vai nodokļus. Uh, Ļoti svarīgi paturēt uh, sociālo partneru autonomi, autonomiju. Te izskanēja priekšlikumi, kā spēcināt sociālo partneru lomu, bet nepieciešami būtiskāki grozījumi, īpaši 12. pāntā. 3. Ļoti svarīgi, lai koplīgumi uh, tiktu piemērot saskaņā ar nacionālo praksi un tradīcijām. Secinājums ir šāds. Mēs, Marita, plāno iesniegt vairākus grozējumus par manis pieminētajiem punktiem. Es vēlos izcelt tik, vēlreiz, cik svarīgi tas mums ir Zviedrijā. Ārkārtīgi svarīgi respektēt dažādus darba tirgus modeļus un sociālo partneru autonomiju. Paldies! Paldies, ļoti īsi. Pakornīkungs no komisijas. Paldies priekšsādātājiem. Paldies referentam, ēnu referentiem. Lielas paldies no komisijas, no mūsu ģenerāldirektorāta. Šī diskusija ir ļoti konstruktīva un pierāda, cik būtisks ir šis jautājums. Runātāji ļoti daļrunīgi aprakstīja uh, pašus svarīgākos priekšlikuma aspektus. Man tikai dažas lietas sakāmas tagad. Viena lieta uh, skar uh, darbības jomu šeit un darba ņēmēja definīciju otrajā pāntā. Kā daudz norādīja, darba apstākļu darba tirgu trausli un daudz baidās zaudēt šo darba ņēmē statusu. Nu, nu, mūsu uh, ekonomikas uh, apstākļos uh, tas tomēr ir ļoti relevants jautājums. Tad, tad vajadzētu pārbaudīt, vai šie cilvēki atbilst tiesas noteiktiem kritērijiem, ja viņi tādi ir tādiem atbilst un ir darba ņēmēji, tad uz viņiem attiecas šīs direktīvas aizsardzības nosacījumi. Mm, citādi tas var apdraudēt arī turpmāko situāciju un šo cilvēku pozīciju eh, darba tirgu. Nākamais punkts eh, - darba ņēmēja koncepcija, ko tiesa jau ir izmantojusi diezgan konsekventi pēdējo 30 gadu laikā lai noteiktu, vai ekonomiski aktīvai personai ir darba ņēmēja status. Tas eh, tagad tiek piemērots arī nacionālajās sistēmās. Atbildot konkrēti ir atkikungam, ne obligāti tas nozīmē, ka dalībvalstī būtu jāpielāgo savas definīcijas. Runājot konkrēti par šīs direktīvas darbības jomu, tieši šai direktīvai šī definīcija tikusi attīstīta. Tā tad varētu teikt, ka šī direktīva uh, un tās darbības jomā aizsargā visus darbaņēmējus, kas atbilst attiecīgiem kritērijiem. Eiropas līmenī, pašmāju līmenī, eh, tur iespējams arī eh, vienoties par kategorijām un nav obligāti jāpārskata nacionālas definīcijas. Nu, līdz ar to nebūtu tā, tādas negatīvas ietekmes uz eh, blakus nozarēm, kā sociālais nodrošinājums vai nodokļi. Nākamais punkts Tie, kas atraucas par to, ka mm, valsts sektors tiks izņemts vai eh, jūrnieki, mēs uzskatām, ka visi jāpakļauj šādai aizsardzībai. Un eh, atkāpes mm, tikai minimālā līmenī jāpieļauj un jāpamato ar objektīviem kritērijiem. Un tiešām jālimitē mm, līdz pilnīgi nepieciešamajām situācijām informēšanas sniegšanas eh, brīdis. Nu, te mēs runājam par darba ņēmēju pamattiesībām. Ļoti svarīgi zināt, eh, kādi būs darba apstākļi. Tas ir galvenais nodarbinātības politikas eh, princips. Mēs taču esam ieviesuši arī sociālo tiesību pīlāru, un, un tur šis princips ļoti labi izskan. Mēs komisijā ļoti ceram parlamenta ziņojumā saskatīt atbalstu šai būtiskai informācijai, kas jāsniedz uzreiz, uzsākot darba attiecības, nevis uh, ar kādu kavēšanos. Pie jautājums, vai jāsniedz visa informācija sarakstā pirmajā dienā, un tam mēs uzskatām, ka jā. Un par sociālajiem partneriem mēs atzīstam viņu svarīgo lomu regulējot darba tirgu daudzās dalību valstīs. Tāpēc um, priekšlikums jau dod ļoti labu manevrētspēju sociālajiem partneriem, lai grozītu materiālas tiesības trešajā sadaļā, lai piemērotos uh, konkrēto nozaru vajadzībām, tur ļoti plaša darbības joma paredzēta, un lai īstenotu direktīvu, izmantojot koplīgumus. Tagad pieaug darba ņēmēju skaits, ko neskar koplīgumi, kas nav arotbiedrībā. Līdz ar to šie noteikumi top vēl svarīgāki. Bet, ja mēs ieviesīsim minimālo standartu, ko īstenos ar koplīguma palīdzību, nu, tad vajadzētu papētīt, vai šo standartus tiešām ievēro, uztur un vai tie pakļauti nacionāla un Eiropas uh, Uh, uh, juridisko sistēmu jurisdikcijai. Ar šo vēlos pateikties referentam un ANU referentiem vēlreiz un aicināt viņus turpināt šo darbu tikpat konstruktīvi. Darba laika, laika grafiks ir izaicinošs, bet um, šis uh, teksts ir svarīgs uh, mūsu pilsoņiem, daudz no kuriem diezgan mm, ievainojami darba tirgu, un tāpēc komisijai šī ir milzīga prioritāte. Tad sagaidām labu konstruktīvu sadarbību un um, ceram, ka izdosies iekļauties laika grafikā. Un tagad pēdējais vārds referentam ļoti īsi, ja neiebilstam. Paldies, priekšsēdētāji, izteikšos īsi. Es eh, neaizņemšu ilgāk eh, par pusotru stundu, lai skaidrotu savas atbildes. Muy bien, dicho esto... Un tagad. Pirmkārt, paldies par jūsu ieteikumiem, un es, es apsveicu to, kā pieeja ir konstruktīva, un ar to mēs varam iegūt ārkārtīgi daudz, jo tas, kurš grib, tas var. Ir Eh, konkrētāki jautājumi, kur izskanēja, kas ir svarīgi, taču es nešaubos, ka mēs radīsim līdzsvaru. Šeit ir runa par mikro uzņēmumiem, par MVU. Es ļoti ņēmu vērā šo aspektu. Uh, bet par to ir jārunā vairāk. Un tālāk par informāciju vai pirmā dienā vai vēlāk un par kurām lietām šeit ir jāatrod līdzsvars, cik liels ir uh, apmācības laiks. Arī šeit mēs. Uh, um, meklēsim risinājumu, vai tas ir kaut kāds vidējs termiņš vai konkrēts laiks, un domāju, ka mums izdosies vienoties. Tālāk par definīciju, kuru norādīja komisijas pārstāvs. Man šķiet, ka šeit mēs sas, nonākam pie ļoti jūtīgajam advokātu jautājumam, likumdevēja jautājumam, sociāli jautājums ir salīdzināmas juridiskas tehnikas jautājums. Un būtiski ir būt no sektiem, lai uzspiestu nacionālajos kodeksos konkrētu vērtību, kura, kā jau sacīja Zviedru kolēģe, būtu ar saviem pienākumiem, ar to mēs nekur nenonāksim. Tāpēc, kā jau es to sacīju, ir jādefinē strādājošā jēdziens šim priekšlikumam. Šis priekšlikums ietekmēs ikvienu personu, kam būs kaut kādas ekonomiskas atkarīgs jautājums eh, terminētā vai neterminētā laikā. Uh, nulles stundu līgums. Spānijā tāds pastāv. Ja parlaments tādu lems, tāds. Nesmu pārliecināts, ka šis būtu ietvars, kur to aizliegt. Savukārt mēs eh, paredzēsim lietas, kas uzliek pienāku, par pienākumu izpildīt zināmas pienākumus. Tālāk Melēnas kundze. Viena lieta ir strādājošie valsts uzņēmumos un valsts dienestā, kurus eh, nevar skatīt atsevišķi. Un vēl viens jautājums ir drošības spēki, un šeit es pilnībā piekrītu. Un tād vēl citas lietas, uz kurām es nevaru tagad atbildēt. Tāpat arī uh, Zviedrijas eh, norādītā problēma. Pirms dažām dienām es atradu, biju Stokholmā, tiku uzņemts darba ministrijā. Man neviens nerunāja par dzelteno kartīti, tāpēc. Tika, eh, tāpēc man palika iespējas, kā lietas attīstās visās jomās. Tāpat izskanēja domas ka vēl dažādas citas domas. Es darīšu visu iespējamo, lai stiprinot kolektīvos darba nosacījumus, varētu attīstīt un ieviest un kontrolēt, kā tas ir tradicionāli iemes, īsta, e, paredzēts, bet vienīgi man nelūdz tiesības diskutēt zem minimālajiem standartiem. Es nedomāju, kā to šeit vajadzētu iekļaut, un es arī domāju, ka te mēs atradīsim risinājumu. Paldies! Tā tāds par termiņiem grozījumi 26. Eh, jūnijas 12. Gro, groz, grozījumi Empl komitejā oktobrī šogad. Un tagad pāriesim pie nākošā punkta, kas ir visa Eiropas pensiju produkts. Un uzreiz došu vārdu Hansam, Hensam Bekaram no Tautas partijas. Thank you very much, uh, Chair, dear colleague. Paldies, priekšsādātāji, dārgie kolēģi. Lielas paldies visapirms visiem par šo ļoti konstruktīvo darba procesu, visus asistentus, ānu referentus, sekretariātu, EPP konsultantus, manu asistentu. Nu, paldies visiem! Un tiešām ārkārtīgi konstruktīvi norit šis process līdz šim, un mēs esam optimistiski, piedāvājot jums PEP, e jeb visai Eiropas privāto pensiju produktu. Tā būs eh, tāda līdera iniciatīva Eiropas Savienībā. Nav cita tāda produkta pasaulē. Produktu, ko pilnīgi kontrolēs Eiropa, iekļaujot eh, kapitāla garantiju iespējamību Eiropā, ko kontrolēs Eiropas centrālā banka, izmantojot EIOPA Milzīgs sasniegums tas ir, un tas tiešām nav atrodams uh, nekur citur, nevienā citā pensiju tirgu, to netradīsiet. Mēs uh, nodarbinātības komiteja uh, pieņēmot, protams, ka ekon šeit ir galvenā komiteja, vadoša komiteja, un imko strādā ar atzinumu, pie atzinuma, bet visi nepieciešamie. Ja finanšu tirgus aspekti, nodrošināšana, tas ir um, apdrošināšanas aspekti, uh, tos skatīs šajā komitejā. Mēs anu uh, referenti koncentrējamies uz uh, nodarbinātības politiku un sociālo politiku. Paskaidrošu, ka mums ir divas mērķa grupas - PEP. Viena grupa ir tie, kas vēlas uh, uh, paredzēt papildu līdzekļus dzīves kvalitātes nodrošināšanai pēc pensionēšanās. Tā ir viena grupa. Un otra grupa, tikpat svarīga, tie, kas dzīvo valstīs, kurās pirmais pīlārs un otrais pensiju pīlārs nav labi attīstīti. Nu, ja nav tik labi attīstīti šis pirmais, otrais pensiju līmenis, tad šī opcija varētu būt ļoti laba alternatīva nākotnē, īpaši, lai atbalstītu jauniešus un sievietes. PEP dos ieguldījumu tam, lai apmierinātu, apmierinātu cilvēku vajadzības, kas vēlas um, adekvātus uzkrājumus vecumdienām. Uh, lai pretotos demografiskiem izaicinājumiem un esošiem robiem pensiju sistēmās. Mēs eh, iekļaujam arī ilgtermiņa uzkrājuma aspektu PEP e un arī ilgtspējīgu investīciju politiku, iekļaujot sociālo, mm, sociālās iemaksas. PEP eh, pārēc eh, tādu zinām mobilitāti Teiksim, ja cilvēki pārvācas uz citām Eiropas valstīm, tur dzīvo, uztura, strādā, iekļaujam vairākus mobilitātes aspektus šajā priekšlikumā. Teiksim, ja PEPA piedāvātājs nepiedāvā uh, attiecīgu schēmu, līdzdalību attiecīgajā schēmā uh, jaunajā valstī, tad PEP eh, maksātais eh, var atteikties no šī piedāvātā, no šī operatora un izvēlēties citu eh, pakalpojumu sniedzēju. Un tam visam jānotiek pilnīgi bezmaksas. Mm, ir dažas lietas, par kurām informācija jāsniedz obligāti, piemēram, informācija par uzkrāto pensiju, kā arī uh, papildu uh, pensijām, ja tādas pastāv. Uh, mēs šeit apvienojam vides, pārvaldības un sociālus faktorus, un riska analīze jābūt pieejamai EIOPā un kompetentām iestādēm, kā arī PEP e um, dalībniekiem būs jāsniedz uh, Visa šī informācija arī par vides, sociālajiem un pārvaldības aspektiem vai riskiem šajās jomās. Arī eh, noguldījumu iespējas pēc noklusējuma ir tāds svarīgs eh, elements, ir paredzēta kapitāla aizsardzība PEP produktiem. Esam iekļāvuši regulējumu, par informācijas sniegšanu PEP dalībniekiem, un ka viņi ir jāinformē par visiem relevantiem aspektiem ļoti detalizētā veidā. Un tur varētu būt vairāk kompromisu nepieciešams. Šo informāciju iekļauj tā sauktajā PEP pamatinformācijas dokumentā, kas jau ir septiņas lapuses garš. Nu, tad varbūt tur būs nepieciešams būs nepieciešami vairāki kompromisi, bet tas ir iespējams. Un pēdējais man liels prieks, gandarījums, ka esam izstrādājuši ļoti labu priekšlikumu PEP um, pakalpojumu sniedzēji uh, garantēs to, ka akumulētais uh, kapitāls uh, sākumā vismaz līdzināsies uh, veiktajām iemaksām, iekļaujot visas uh, nodevas uh, plus kompensāciju par inflāciju, ko mēs aprēķinām, ka vidējais inflācijas līmenis 4%. Tādu mēs te esam um, izvēlējušies. Citu tādu produktu tirgu nav, kā es jau teicu. Tātad tas varētu būt tāda līderības pazīme, 511, 500, 511 grozījumi ir iesniegti, 25 kompromisi man uz galda, IMCO balso šodien par savu atzinumu, EMPL balso 28. jūnijā un EKON 11. jūlijā. Lai ja mēs varētu šo priekšlikumu izskatīt septembrī. Paldies! Paldies. Um, es aicinu kolēģis izteikties ļoti īsi, jo Katanina kungs uh, ieradīsies, kuru katru brīdi mums ar viņu paredzēta viedokļu apmaiņa. Tātad aicinu jūs izteikties īsi, S un D. Jā, nē, nu tad ietaupās laiks. Makintāras kundze. Es... Thank you, Chair. I, I will... Paldies, priekšsēdētājs, teikšos īsi. Es izsakos, tāpēc, ka mūsu ēna referents Geriks kungs nevar būt kopā ar mums. Es vēlos pateikties referentam par veikumu. Es daudz interesējos pār šiem pensiju jautājumiem. Ļoti labi, ka mēs sagatavojam tekstu. Kā jūs sauc iepriekšējās debatēs, mēs atbalstām plaši. Um, referenta viedokli, un mūsu lielākās bāžas ir tās, kā šīs pensijas, ka šie noteikumi ir papildinoši. Mēs atbalstām kompromisus, un vēl ir pāris jautājumi, kas, manuprāt, eh, pārsniedz MPL kompetences, bet es gribētu arī aicināt manis iesniegto grozījumu, kur nevar iekļaut uh, kompromisā tas ir 63. grozījums. Un it īpaši es vēlos aicināt samazināt izmaksas ikviena PEP e patērētājiem, jo šīs personālās pensijas var būt reāls risinājums viscaur Eiropā. Un papildus izmaksas varētu būt ar disuazīvu ietekmi. Kalvēšam Bonkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Turpināšu franču valodā, tas mums ir ātrāk. Pirmkārt, paldies visiem par veikumu mēs visi varējām konstruktīvi strādāt un panākt ievērojumu virzību. Pirmkārt, ļoti svarīgi ir tas, ka default investment option, jeb tas, kā šāda veida produktam ir jātiek piedāvātam un jādod iespēja atgūt visu kapitālu defaulta gadījumā. Otrakārt, ai, ne, mēs nevēlētos investēt eh, atvasinātos un citos riska ieguldījumos. Tālāk garantija investētajam kapitālam nāves invaliditātes gadījumā uzkrāšanas laikā. Un visbeidzot, šeit mēs atbalstām zaļos un uh, Eh, sociālists 5. pantā ļoti svarīgi ir iekļaut partenariātu pieeju, jo pretējā gadījumā lielākā daļa nacionālo apdrošinātāju nevarēs šos eh, produktus kom komercializēt. Jā, viņi um, tiek pieprasīts atvērt biroju katrās, eh, katrā valstī. T tas būs iespējams tikai lielajiem. Tāpēc mēs gribam at atbalstīt partenariāta sistēmu. Es domāju, ka šeit mēs esam sagatavojuši kaut ko taustām un jūtrodrīgi Eiropas pilsoņiem. Paldies! Un tikko ir ieradusies deputāts Melēnas viesu grupa tālāk no GOE deputāte Kārī. Eh, Paldies, priekšsādātāji! Es izsakos klāt nēsošu kolēģi vietā un gribētu runāt par svarīgākiem jautājumiem. PEP ir ļoti svarīga iniciatīva privātajiem pensiju uzkrājumiem. Tas nozīmē, ka esošais režīms tiks iekļauts kapitāla tirgū. Tādā veidā mēs varētu stiprināt uh, valsts pensiju sistēmu. Turklāt arī ir jāveido vairāk darba vietu, līdz ar to mēs neatbalstām komisijas priekšlikumu. Privāta pensija, tāda kā PEP, e kas atbalsta biržu ieņēmumu, nav risinājums pensiju krīzes laikā. Tāpēc aicinām atbalstīt grozījumus par labu valsts pensijām Valsts pensijas ir problemātiskas vienkārši tāpēc, ka ir e, saistījumi jaunajos režīmos un netiek apmaksāts e, nedeklarētais darbs. Mēs esam pret priekšlikumu, kuri kapitāla pārvaldītājiem dod iespēju spēlēties ar noguldījumiem. Mēs nerunājam par eh, uzkrājuma produktu, bet par pelēku produktu, pelēkā zonā, lai iegūtu lielu peļņu. Un tādā veidā tiek apdrauzē, apdraudēti ļoti daudz ieguldītāji. Tad, eh, Lamberts Guns nav klāts, dodu vārdu deputātei Melēnai. Paldies, priekšsēdētāji! cik nu varēja ENF grupa izteikties, to mēģināšu, neviens mūsu grozījums netika ņemts vērā un iekļauts kompromisos. Es pieminēšu vienu no dosjē, eh, lai izvairītos no bumeranga efekta. Eh, efekta šeit varētu būt runa pār pensijas produktu, kur nevarētu saņemt tie, kam tas ir visvairāk vajadzīgs, jo visnedrošākajā situācijā esošie nevarēs sev izveidot papildus uzkrājumus. Turklāt šis produkts būs konkurējošs un nebūs iespēja nodrošināt pienācīgo uzmanību mazajiem apdrošinātājiem un tiks atbalstīts lielās. Uh, Eh, grupas. Un šeit es pievienojos kolēģiem, kur pieminēja pelēkās zonas. Un, protams, tas būs aizskārums nacionālajām tiesībām, un mums ir lieli iebildumi pret šo e, tekstu, ko mēs nevaram atbalstīt, neraugoties uz e, e, jauko darba atmosfēru. Es apsolēju izteikties uh, ātri, bet uh, Renāte šodien nevarēja ierasties. Uh, Nu, mēģināšu tad runāt īsi. Protams, eh, Pepa neaizstāja pirmo un otro eh, pensiju eh, līmeni, līdz ar to mm, tas jāņem vērā. Visa Eiropas perspektīva ir laba lieta, mm, bet tas tomēr tā kā tāda rozīne, tas palīdz veikt noguldījumus, mm, tur jāņem vērā zināmi kompromisi un Tas jāskaidri jāapzinās. Tātad eh, pirmo, otro pensiju pīlāru mēs nekādā veidā šeit neapdraudēsim. Tāds tādas papildinošas lietas. Paldies, un paldies par sapratni, ka varējāt iekļauties īsi atvēlētajā laikā, bet esmu pārliecināts, ka jūs varēsiet turpināt pozitīvo sadarbību tālāk par grozījumiem. Eh, Empel komitejā skatīsim 28. jūnijā. Ekon eh, 11. jūlijā un eh, plenāra sēde vēl nav noteikta. Donc, il y a l'échange de vues euh, avec, euh, dans le cadre du dialogue structuré avec la partie. Un, euh, mums klāt ir, mums būs, eh, pie mums ieradīsies Jirī Katainens. Tas eh, ne katru dienu notiek tā, ka mēs uzņem mūsu komitejā komisijas vicepriekšsēdētāju. Liels paldies pār iespēju organizēt šo strukturēto dialogu. Tas ir nozīmīgi mūsu demokrātijai. Katainen kungs, sveicu jūs mūsu vidū. Es eh, aicinu jūs ieņemt vietu, jūs apzināties, ka cik eh, kāds mums ir taimings tikpat labi kā mēs visi, un tāpēc bez kavēšanās es tagad došu jums vārdu desmit minūtēm. Priekšsādātāji, godātie deputāti, dāmas un kungi, liels paldies, ka dodat man iespēju diskutēt ar jums par dažādiem jautājumiem. Es koncentrēšos galvenokārt uz prasmēm un izglītību. Teorija, kurai es cieši ticu, ir balstīta uz uzskatu, ka uh, raugoties uz turmākajiem gadiem, tad ekonomikā ir divas galvenās tendences, kas uh, būs nozīmīgas mūsu uh, sabiedrība. Tā ir uh, mākslīgais intelekts un aprits ekonomika. Tās ir divas galvenās tendences ekonomikā, kuras būtiski ietekmēs mūsu sabiedrības un arī individus. Tātad mums tam ir jābūt gataviem šīm izmaiņām. Šīs izmaiņas var būt pozitīvas, bet tās var būt arī negatīvas atkarīgā, atkarībā no tā, cik labi esam sagatavojušies šiem izmaiņām. Piemēram, raugoties uz mākslīgo intelektu un digitalizāciju, ir dažādas aplēses. Uh, cik daudz darba vietu izzudīs. Tas ir atkarīgs no laika brīža, piemēram, ja raugāmies uz piecu gadu perspektīvu, ja raugamies uz 15 gadu perspektīvu, tur skaidri būs atšķirīgi. Pat raugoties uh, īstermiņā, ir arī ļoti atšķirīgas aplēses. SAO, jeb OECD, uh, lēš, ka apmēram 9% no pastāvējušajām darbvietām um, varētu izzust automatizācijas rezultātā. Tas ir mazākais uh, līmenis, kādu esmu redzējis. Lielākajā daļā gadījumu tā būs visa darba vieta, kas izzudīs. Um, tad, tad lielākajā daļā gadījumu tā nebūs visa darba vieta, bet uh, zināmi uzdevumi tiks uh, uh digitalizēti, jeb automatizēti. Uh, Un uh, digitalizācija, mākslīgais intelekts varētu novest pie uh, lielākās daļas uh, no uh, bīstamu un uh, nogurdinošu uzdevumu veikšanas un tādējādi atvieglot darba ņēmējus, bet mēs nezinām. Un tas ir tikai tāds minējums par pamatņemot faktus, protams, bet tas ir minējums. Un, uh, nav lielas jēgas aplēst, uh, mēģināt prognozēt, kādas tad nākotnē būs profesijas. To mēs nekad nevaram prognozēt, bet mēs varam palīdzēt cilvēkiem uh, kļūt noturīgākiem, pielāgoties spējīgākiem un uh, mācīties jaunas prasmes. Un mans pirmais punkts ir balstīts uz šo te analīzi. Mums ir jāiedrošina dalībvalstis pat pamat izglītībā un izglītībā vispār um, daudz nopietnāk pievērsties šiem jautājumiem. Es šeit nerunāju par prasmēm, par prasmēm runāšu vēlāk, bet es tagad runāju par uh, pamat izglītību un jo īpaši uh, skolotāju apmācību. Diemžēl izglītība nav bijusi prioritāra politikas joma daudzās mūsu dalībvalstīs. To viegli var uh, Uh, konstatēt, redzot rezultātus izglītības jomā daudzās dalībvalstīs, un arī, ja mēs raugāmies uz uh, skolotāju kompetencēm, tur ir milzīgas atšķirības. Pat tas, ka 25% um, um, tātad pieaugušo Eiropas Savienībā nemāk uh, līdz galam labi lasīt vai rēķināt. Uh, Uh, un ko tad mēs varam sagaidīt no šādiem cilvēkiem, ko mēs varam prasīt no viņiem? Un tāpēc mums ir vairāk jāpievēršas izglītības jomai. Jāsaka, ka jau tagad esmu zināmā mērā apmierināts kā mums ir izdevies uh, mūsu Eiropas ekonomikas koordinācijas pusgadu, jeb Eiropas semestra procesu novirzīt uz vairāk uz sociālajiem un izglītības jautājumiem. Šis ir pirmais gads, kura laikā esam uh, būtiski palielinājuši ieteikumu uh, īpatsvaru attiecībā uz izglītību mūsu dalību valstīs. Kā jau visiem tas ir zināms, mums kā Eiropas Savienībai nav kompetence izglītības jomā, bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram uh, um, minēt izglītību, ja mēs redzam, ka izglītības sistēmā ir problēmas un iedrošināt dalībvalsts veikt reformas, līdzīgi kā mēs esam uh, ieteikuši par pensiju sistēmām vai citiem jautājumiem ieteikums dalībvalstīm. Tātad, ja jūs uh, piekrītat, es labprāt aicinātu jūs atbalstīt man šajā misijā uh, lielāku uzsvaru likt uz uh, Eh, izglītību šajā semestra procesā. Priekšsēdētāja kungs. Mums ir jāraugās arī uz prasmēm, eh, kādas ir pastāvošiem strādājošiem. Mēs jau dzīvojam digitālajā laikmetā, un eh, attiecīgu prasmju pieprasījums ir strauji pieaudzis, un šī tendence turpināsies. Vairāk kā 750 tūkstoši neaizpildījušu uh, Uh, vakanču ir IKT jomā. Šādi eksperti uh, būs vajadzīgi līdz 2020. gadam šādā skaitā. Un uh, tagad digitālās prasmes ir vajadzīgas gandrīz jebkurā darbā. Un arī sabiedrības dzīvē ir vajadzīgas šādas um, prasmes, un tomēr ļoti daudziem to trūkst. Jaunas tehnoloģijas un jauni uzņēmējdarbības modeļi uh, neprasa tikai digitālās prasmes. Uh, Tur ir uh, vajadzīgas ļoti dažādas digitālās, uh, um, tehniskās uh, un sociālās prasmes. Uh, un no indivīda skatu punkta tas uh, izpaužas kā nepieciešamība pēc pamatīgas izglītības un uh, tālāk izglītības dzīves gaitā. Un tāpēc jaunā komisijas prasmju darba kārtība, kas tika uh, Eh, publicēta 2016. gada jūnijā, atbalstīs prasmju attīstību. Gan pamatprasmes, gan augsta līmeņa prasmes šeit ir minētas. Arī eh, prasmes pielāgoties inovācijas eh, un tehnoloģijas transformācijai. Šogad esam turpinājuši spērt nopietnus soļus, lai, lai atbalstītu desmit pasākums, kas ir prezentēti prasmju darba kārtībām. Par šīm iniciatīvām gribētu parunāt plašākā sabiedrības digitālo prasmju uzlabošana, ne tikai strādājošo prasmju uzlabošana. Tā bija galvenā motivācija eh, veidojot mūsu digitālo prasmju eh, koalīciju. Kopš tā palaišanas 2016. gada decembrī 21 nacionāla koalīcija ir izveidota. Eh, visnesenākā bija Zviedrijas, Nīderlandes un Grieķijas koalīcija valdības nav bijušas vienīgās, kas ir rīkojušās. Simts solījumu ir saņemti no uzņēmumiem, sociālajiem partneriem un citām organizācijām sniegt apmācību digitālo prasmju jomā. Esam līdz šim pieredzējuši arī piemērus, piemēram, Beļģijā digitālie čempioni, piemēram, bezmaksas kodēšanas eh, semināru bērniem, ir arī semināri, lai pār uh, kvalificētu strādājošos, eh, un tas ir palīdzējis 12,5 eh, eh, tūkstošiem darba meklētāju. Un, lai atbalstītu reformas dalību valstīs un atvieglot tās, šā gada janvārī komisija piedāvāja pārskatīt ieteikumu par galvenajām prasmēm mūža izglītībā. Un, uh, arī Eiropas ietvarā, ko pieņem nesen dalībvalsts. Vēl viens svarīgs pasākums ir plāns sektorālo prasmju sadarbībai. Un šeit tiek atzīts, ka ir sektori ekonomikā, kuros īpaši ir jāvēršas pret prasmju trūkumu. Pasākums, kas tika uzsākts pagājušā gada beigās, tādās sektoros kā uh, um, turisms, uh, jūrniecība un citos. Uh, tur otrs uh, projektu vilnis sāksies šā gada beigās uh, - ražošanas, uh, būvniecības, uh, jūras transporta un citās jomās. Vēl viens priekšlikums vēršas pie uh, pieaugušajiem ar zemu prasmi līmeni. Dalībvalsts ir apņēmušās uh, ieskicēt pasākums, lai uh, līdz 2018. gadu vidum um, piedāvāt risinājumu šai problēmai, un komisija to piedāvā uh, izdarīt līdz jūlija vidum. Mēs palīdzam pieaugušajiem ar zemu prasmju līmeni um, attīstīt, lasīt, uh, rēķināt uh, un digitālās prasmes un paaugstināt viņu kvalifikāciju, lai labāku pieeju gūtu darba tirgumu. Godātie deputāti Eiropas Savienības fondi arī būs izšķirīgi svarīgi, lai atbalstītu uh, Eh, šī pīlāra īstenošanu. Investīcijas cilvēkos nodrošinās to, lai visiem eiropiešiem būtu tās prasmes, kas viņiem ir vajadzīgas nākotnes darba tirgu. Komisija tikko pieņēma Eiropas sociālo fondu plus kā daļu no um, daudzgadu finanšu schēmas, un mēs piedāvājam 101 miljārdu eiro turmākajam periodam. Uh, Tā pamatā būs politikas mērķi, uh, kas ir noteikti Eiropas sociālo tiesību pīlārā, un tas viss būs uh, cieši saskaņots ar Eiropas semestra politiskajām prioritātēm. Tajā pašā laikā uh, tas būs galvenais Eiropas instruments, lai ietekmētu situāciju, uzlabotu reformas un palielinātu prasmes uh, dažādās jomās, tā skaitā arī digitālās prasmes, lai cilvēkiem būtu iespēja mainīt savu sociālo situāciju. Komisija piedāvā Eiropas sociālajiem fondam plus piedāvāt mērtiecīgu atbalstu, atvēlot vismaz 25% pasākumiem, kas veicina sociālo iekļautību un uh, vērš jo īpaši uz tiem, kam tas ir visvairāk nepieciešams, lai atbalstītu uh, jauniešu bezdarbu novēršanu. Uh, Eiropas sociālais fonds plus dos papildus pievienoto vērtību arī citām jomām, piemēram, pirmā būs jauniešu bezdarba iniciatīva, otrkārt palīdzība visneaizsargātākajiem un uh, Eiropas programmu sociālajām inovācijām un Eiropas veselības programmu. Un vispēcot Eiropas sociālais fonds plus būs saskaņotāks uh, ar uh, citiem fondiem, kas sniedz atbalstu cilvēkiem, piemēram, Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds, Erasmus uh, un citi. Un visbeidzot, par uh, Invest ES fondu. Šī te programma uh, turpinās uh, investīciju plāna uh, iesākto ar lielāku uh, mērtiecību. Uh, Te ir runa par ilgspējīgu izaugsmu, sociālo noturību un iekļautību, es kapitāla tirgu, integrāciju un vienotā tirgu stiprināšanu. Tātad Invest ES fonds eh, piedāvā dubultot finanšu instrumentu atbalstu sociālajām investīcijām no 2 miljārdiem uz 4 miljārdiem garantiju, kas ir iezīmēta šim sektoram. Uh, sagaidāmās investīcijas varētu tad pieaugt no 26 miljārdiem šodien līdz 50 miljārdiem nākamajā DFS. Mums to izdosies sasniegt arī sadarbojoties ar dažādiem partneriem, piemēram, EIB grupu un citiem, piemēram, nacionālajām struktūrām, kas uh, ir uh, šiem mērķiem paredzēts, uh, tās varētu finansēt mazākus vietējos projektus. Sociālais loks būs elastīgs, mēs uh, Atbalstīsim gan sociālo infrastruktūru, gan sociālos uzņēmumus. Neaizmirsīsim grantus. Uh, tie arī būs svarīgs atbalsta avots sociālajam sektoram. To varēs uh, kombinēt arī ar Invest ES atbalstu tajā pašā projektā. Un šeit mēs piedāvājam nopietnu uh, vienkāršošanu vienotajos noteikumos. Godātie deputāti! Atslēgsvārdi ir noturība, pielāgošanās spēja, izglītības kvalitāte un jauni veidi, kā piedāvāt profesionālu apmācību un veicināt investīcijas sociālajā infrastruktūrā. Lielas paldies! Merci, monsieur. paldies, priekšstādātāja vietnieku kungs. Es domāju, ka tas tiešām ir ļoti svarīgi proaktīvi e, pievērst tieši šiem galvenajiem aspektiem - izglītībai, apmācībai, kompetencēm. Uh, prasmēm, un jums ir taisnība, tie ir visi izaicinājumi mums šeit nodarbinātības komitejā svarīgi. Tagad došu vārdu eh, koordinatoriem, katram divas minūtes. Beker kungs lūdzu divas minūtes. Welcome, Mr. Sveicu jūs šeit, vicepriekšsādātāja kungs, paldies par eh, visām jūsu iniciatīvām un pūliņiem komisijas līmenī. Es atbalstu jūsu pievēršanos pamatizglītībai, ir skaidrs, ka lasīšana un uh, rēķināšana ir jāiemācās un uh, tam papildus uh, ir jāiemācās arī digitālās prasmes, jāiegūst šīs prasmes, kā jau jūs to aprakstījāt. Rītdienas izmaiņas notiek jau šodien, un digitalizācija, robotika, mākslīgais intelekts piedāvā milzīgas iespējas Eiropai. Uh, bet, protams, mums ir jātiek galā arī ar izaicinājumiem. Darba tirgus apstākļi Eiropas Savienībā gan uzlabojas, tomēr ir liels atšķirības vēl starp dalībvalstīm. Piemēram, zēma darbspēka mobilitāte, darba tirgus segmentācija un aizvien vairāk ir neatbilstības starp vajadzīgajām un pastāvošajām prasmēm. Un uh, Domāsim par 2020. gada mērķiem, ko pieņēmām pirms eh, desmit gadiem. Sociālā iekļautība joprojām vēl nav sasniegta. Eh, Igadējie eh, valstu ieteikumi, ko pagājušajā mēnesī prezentēja komisija, arī norādīja uz daudziem no šiem izaicinājumiem. Tātad man ir divi jautājumi. Kā komisija plāno nodrošināt to, ka dalībvalstis veids uh, nepieciešamās eh, darbtirgus un izglītības reformas, lai sagatavotos eh, strauji mainīgajai eh, darba pasaulē. Un otrais jautājums, kā komisija gatavojas atvieglot Eiropas darba spēka pārkvalifikāciju un tālāk izglītību, lai izmantotu pozitīvā veidā šo te digitālo darbtirgus transformāciju. Lielas paldies! Paldies! Tagad uh, Prinska kungs no sociāldemokrātiem. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī vicepriekšsēdētāju kungs jums par jūsu prezentāciju un dalību. Atšķirībā no Bekara kunga, es domāju, ka jūsu fokus nav uz pareizo lietu. Jūs minējāt prakses un māksli, prasmes un mākslīgo intelektu, jūs aicinājāt jūs mat, mums skatīt tādu plašāku uh, Uh, situāciju un uh, kā izmantot globalizāciju. Jūs pārdomu dokuments pagājušajā gadā ļoti skaidri uzsvēra, ka galvenais elements ir uh, um, tāda spēcīga sociālā sistēma un sociālā Eiropa, un galvenais izaicinājums ir investīcijas vispārīgi un sociālās investīcijas jo īpaši. Tātad Investīcijas ir ļoti svarīga daļa no jūsu portfeļa, un tāpēc, portfeļa, un tāpēc es domāju, ka jums vajadzēja pievērsties galvenokārt šim izaicinājumam. Ehm, jaunākais novērtējums, neatkarīgais novērtējums, EFSI novērtējums, eh, kas tika pieņemts šomēnes, eh, saka, ka labākajā gadījumā tikai daļēji ir sasniegts mērķis uh, apstiprinātajās investīcijās un uh, nav sasniegts mērķis attiecībā uz uh, parakstītajām investīcijām, jeb līgumiem. FC plus, ko jūs minējāt, uh, rūpīgāk paraugoties, izskatās, pa vismaz, ka vismaz par pa 6% ir samazinājums tagadējā programmēšanas periodā, kas ir FC fonds galvenajām ESF funkcijām. Divas minūtes, protams, nav īpaši ilgs laiks, bet es jūs tiešām gribētu aicināt pievērsties galvenajam izaicinājumam, proti nevienlīdzības pieaugumam, nabadzības līmeņa nekrišanai, tas nesamazinās tātad, un mēs redzam, ka um, nav pietiekama koncentrēšanās no komisijas puses uz šī lielākā izaicinājuma risināšana, proti, ka ir pieaugoša nevienlīdzība. Paldies! Paldies! Tagad Makintairs kundze no EKR lūdzu. Thank you. Um... Paldies! Komisāra kungs, liels prieks par jūsu paziņojumu. Vitāli svarīgi koncentrēties uz uh, uh iemaņām, zināšanām, uzņēmēju darbību. Uh, man notika tikšanās, kur mēs runājām par kritiskas domāšanas kvalitāti un par to, ka cilvēkiem jāprot domāt. Jūs atbalstāt šo iniciatīvu, un tas ir ļoti labi. Mums ir divi miljonu vakanču un 700 tūkstoši uh, Mm, tādu, teiksim, maz kvalificētu darbinieku Eiropas Savienībā. Līdz 2020. gadam 90% darba vietu pieprasīs vidējo un augstu kvalifikāciju, un tas ir vitāli svarīgi. Jādara vairāk ar stāžiem, ar praksēm, mm, un um, vajadzētu iemācīt cilvēkiem uzņēmē darbību, lai cilvēki paši sev radītu darba vietas To jau var integrēt arī skolu programmās. Ir daudz piemēru, kā tas notiek Lielbritānijā. Mums ir jaunu uzņēmēju uh, programmas, kuras uh, jau uh, bērniem praktiski ļauj uh, mācīties, kā darbojas uzņēmēji darbība. Tātad jautājums ir, kas notiek komisijā, ko dara komisija mm, Mm, ar partnerības iniciatīvām starp uzņēmumiem, izpētes centriem, universitātēm, lai eh, pilsoņiem eh, būtu vieglāk piekļūt augstām tehnoloģijām un, eh, teiksim, darba vietām ražošanas jomā, kas pieprasa augsti kvalificētu darba spēku. Un vēl viens jautājums, ko darīsim ar lauka attīstību? Redzam pagrimumu lauksāmniecībā Bieži tāpēc, ka tehnoloģijas uh, atpalikušas, bet uh, Lielbritānijā, uh, manā dzimtenē, lauka reģionā tagad daudzveidības un labu zināšanu iemaņu dēļ tiek nodarbināti divreiz vairāk cilvēku nekā pirms 20 gadiem, tā kā tas ir iespējams. Labi, Karī kundze. Paldies, komisāra kungs! Paldies, ka ieradāties šodien. Pilnīgi jums piekrītu, nepieciešamas eh, dziļajošas, eh, dziļajoši ieguldījumi izglītības sistēmām. Visiem jāpiedalās, bet eh, godīgā un taisnīgā veidā. Mēs nerunājam tikai par zemām kvalifikāciju, zem kvalifikāciju līmeni. Uh, pat advokātu var aizstāt ar mākslīgu intelektu šodien. Tā kā te runa nav tikai par zemi kvalificēto darbu spēku. Padomājiet par bezdarba līmeni arī tiem, kam ir augstskolas diploms. Tagad mēs dzirdējām par pensiju reformu. Un tai pamatā ir um, darbspējīga vecuma pagarināšana. Ko tas nozīmē? ko tas nozīmē mūsu jauniešiem, kam aizvien grūtāk e, integrēties darba tirgu, kam tomēr nepieciešama tāda laba alga, taisnīga alga, vai komisija plāno kaut ko mainīt, varbūt mērķa grupu šim priekšlikumam. Nu, nevajadzētu varbūt spiest cilvēkus strādāt e, smagāk un e, ilgāk, varbūt vajadzētu pārdalīt šos slogus. Uh, ir eh, jaunas iekārtas, kas eh, var ilgi un smagi strādāt. Mm, līdz ar to cilvēki var strādāt mazāk, bet šis darbs ir jāpārdala, lai viss būtu taisnīgi. Un eh, jāatbalsta ieguldījumi cilvēku resursos, slimnīcās, skolās. Vai būtu iespējams mainīt šeit mērķa grupu, to nedaudz pielāgot? Zaļ, zaļiem neviens nav pieteicies, tātad FDD um, Agē kundze. Jā, paldies priekšsēdātāji, paldies komisāru Katainen. Es esmu no Itālijas, un um, Itālijām diezgan tāds mērens progress šajā jomā. Godīgi sakot, diezgan trauls darba tirgus. Un tagad mums ir jaunas darba formas, kas veido būtisku daļu no um, situācijas darba tirgu un cilvēkiem grūti uh, panākt eh, to, lai viņa tiesības tiktu ievērotas, eh, tāds apskatāmības zināmas problēmas, tad vajadzētu domāt par nākotni. Kas notiks ar šīm jaunajām darba formām? Varbūt nepieciešams likumdošanas ietvars un konteksts, lai regulētu šādas situācijas, piemēram, darba ņemēt tiesības digitālajās platformās. Tad uh, Viss šis spektrs attiecībā uz nulles stundu līgumu, tie, kas strādā ar voucheriem, tie, kas iziet pārbaudas laiku vai stažu, viņiem nepieciešami labāki, tādi skaidrāki līguma, darba līguma noteikumi. Un vajadzētu nodrošināt arotbiedrībām uzraudzīt, uzraudzības iespējas šeit. Um, Itālijā ministrs De Majo uh, parakstīja jaunu dekrētu uh, par uh, cienīgu darbu, un um, tur runa tieši ir par šiem sektoriem, kas visvairāk cieš. Mēs aplūkojam arī pensijas. Pensija saka, pensijas virs noteiktas robežas sagroza visu sistēmu. Un tas tā ir. Mūsu valdība to izskata šobrīd. Nu, nevajadzētu pieļaut šeit uh, nelīdzsvarotību. Nu, vajadzētu sevi pasargāt no nelikumīgā darba. Mums ir minimālais ienākums, ko apstiprināja pagājušo gadu liela vairākuma parlamentā Itālijā. Komisāram jāļauj valstīm, kurām vēl nav izstrādātas šādas labas sociālā nodrošinājuma sistēmas, uh, teiksim, algu aizsardzību, bet, nu, tad ir jāveic šīs reformas un varbūt jāatvēlē zināmi Eiropas sociālā fonda līdzekļi šādai aizsardzībai. Nepieciešams, uh, nepieciešami uzlabojumi izglītības pasaulē. Esmu par to pārliecināta. Bet ne tikai runa ir par uh, uh, skolas absolventu situāciju, pielāgošanu darba tirgus vajadzībām, bet jāiet tālāk par to. Jākoncentrējas uz izglītības sistēmu kā tādu. Un tikai tā mums izdosies laba, dziļējoša, visaptveroša reforma. Paldies, Martēna kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Katainen kungs, par jūsu tikšanos ar Eiropas tautu pārstāvjiem un par jūsu ierasto litāniju ar komisijas mērķiem Eiropa 2020. Katērina kungs, man uh, bija iespējas, ka es klausos. Uh, vēlēšanu kampaņas kandidātu, jo šķiet, ka jūs kandidējat uz komisijas priekšsēdētāju posteni nākošajam gadam. Jo šķiet, kā jo vairāk eh, cilvēki cieš fiasko, jo labāk komisija viņus rekrutē. Pēc tam eh, to mēs varam spriest kā viens no jūsu priekštečiem, kurš eh, noveda līdz kraham Portugāli un pēc tam turpināja strādāt uh, Gol, eh, Goldman Sachs bankā. Tāpat Luksemburgas nodokļu paradīzes premjers kļuva par komisijas priekšsēdētājs un komisijas, kura mums stāsta par fiskālo solidaritāti. Eh, Beļģijas eh, policijas priekšsēdētāja vadītāja apliecināja sev nekompetenci Briseles un Parīzes atentātos un tika iecelt par Eiropolu vadītāju. Nokia vienīgais telekomunikāciju uzņēmums Eiropā tika pārpirkts, lai to slēgtu. 25 tūkstoši e, cilvēku palikuši bez darba, tūkstošiem bezdarbnieku Francijā pie Alkatēla, un Katainenkungs jums Briselē ir uzticēts nodarbinātības izaugsmas, investīciju un konkurētspējas portfēlis. Jūsu partija, kas ir Somijā pie varas, ir aizvērus laukslimnīcas bezdarbs, sociālās nodrošināšanas privatizācija, lūk, tā ir programma un Somijas nākotne. Katainenkungs, manuprāt, jums ir visas iespējas tikt ieceltam amatā nākošajā gadā, taču jāpaturprātā, ka pa vidu būs 19. gada vēlēšanas un tauta, kuru mēs pārstāvam, atkal izteiksies un lems par šo politiku, kura ir tikai grāvusi suverēnās tautas, kuras veido Eiropas Savienību. Paldies! Es šeit tomēr piebildīšu, ka diskusija ir pār vadlīnijām un nevis pār iespējamiem uh, redzējumiem. Jā, ka tad, kad tuvojas Martēnkungs, atvainojiet, kungs, vārds ir man šobrīd, jūs savējo runas laiku jau izmantojāt. Un tagad vārds jums komisijas vicepriekšsēdā. Thank you very much. Um, first on um, Mr. Pekers. Lielas paldies. Uh, sākšu mm, attiecīgajā secībā. Uh, Etras kungs. Uh, kā nodrošināt to, ka reformas, Bekarkungs tātad, kā nodrošināt, ka šis reformas uh, uzlabos uh, pielāgojamību un kā tas notiks dalību valstīs. Kā es teicu, šogad, kā jau Eiropas semestrī, mēs uh, noteikti mēs pievēršam lielāku uzmanību izglītībai. Ne tikai iemaņām, bet uh, pamat izglītībai, kas tomēr ir labs fundaments eh, mūsu labklājībai nākotnē un kas ir svarīgi no sociālā taisnīguma skata punkta. Ja aplūkosim SAU pīzā pētījumu, nu, tad redzēsiet, milzīgas atšķirības dalību valstīs eh, pamat izglītības līmenī. Tas nav pieņemami. Daudzās dalību valstīs izglītība nav bijusi politiskā prioritāte gadiem ilgi. Vairāk eh, domāju par uh, autoceļiem, par dzelzceļiem, Tur bija labāks investīciju potenciāls, acīm redzot, un tas bija iespējams, varbūt, jo dzīve bija vienkārša. Tagad dzīve kļūst sarežģītāka. Daudz atbalsta atvērtāku sabiedrību, sabied... pasauli bez robežām, un arī jaunas tehnoloģijas no vienas puses vienkāršos mūsu dzīvi, bet to padarīs arī tādu varbūt um, svārstīgāku. Tā tad mums uh, vairāk jāskatās uz cilvēku kapitālu un jārūpējas par to. Tieši šo izmaiņu dēļ, kas norisinās mūsu sabiedrībā. Tāpēc uh, valsts specifiskās rekomendācijas ir viena lieta. Otra lieta - esam uh, izveidojuši struktūrālo reformu apakšdienestu, un tas darbos ļoti labi, un uh, iesaistīsim to vēl vairāk nākamajā DFS periodā. Vēlamies spēcināt struktūrālās reformas un attiec, šo atbalstu dienestu, lai tas kļūtu tāds um, partneris dalību valstīm lai kopīgiem spēkiem mainītu struktūrālo reformu reputāciju, ko pagaidām eh, skatīja diezgan negatīvi dažādu iemeslu dēļ. Un tagad vēlamies šo tālu uzspodrināt, jo uh, reformas atspoguļo mūsu sabiedrību, un mums tas jāuzsver, tāpēc komisijā, mm, komisijai ļoti svarīgs dalībvalsts atbalsts. Mums jau ir pilotprojekts paredzēts par šo jautājumu. Un šķiet, pagaidām viss darbojas ļoti labi. Tā ir viena lieta. Par iemaņām. Mums ir dienests paredzēts, uh, kas uh, ir, kurā pakalpojumi bezmaksas pakalpojumi lai reformētu izglītības sistēmas. Komisija un dienesta cilvēki var sadarboties, var sadarboties ar dalībvalstu ekspertiem, lai vērtētu esošo sistēmu eh, stipras un vājās puses, lai sniegtu padomus. Nu, to neizmanto pārāk plaši, bet tas jau pastāv divus gadus. Tā tad, ja vēlaties, tad varat ar to iepazīties sīkāk un eh, ir jau arī pirmie rezultāti panākti, piemēram, Portugālē un Igaunijā. Šīs ir valstis, kas eh, reformējušas savas izglītības sistēmas, un jūs jau varat redzēt, cik eh, labi augļi, cik labus augļus tas dod. Tad par šo pārkvalifikāciju un Mm, tālāk apmācību. Uh, mums uh, arī tam ir paredzētas uh, vairākas privāta iniciatīvas, sadarbojoties ar privāto sektoru. Ne, ne tikai valstī šeit ir uzdevums, bet nu, ir, es jau pieminēju vienu iniciatīvu, kas notiek Beļģijā, teiksim, kodēšanas apmācība bērniem un īrija mērķi grupa uh, bija uh, bezdarbnieki un uh, tika piedāvāta tāda apmācība ar ļoti labiem rezultātiem. Tā kā viss notiek šajā jomā un arī ieguldījumu sektors, izmantojot Eiropas struktūrālo um, fondu līdzekļus, uh, lai veiktu struktūrālās reformas. Jā, Bekerkungs esmu apspriedies dažiem izglītības ministriem no vairākām dalību valstīm, un es viņiem ierosināju izmantot Erasmus Plus programmas skolotājiem un tiem, kas vēlas kļūt par skolotājiem. Piemēram, ja valsts eks izlemtu 10 vai 20 procentus uh, no studentiem, kas vēlas kļūt par skolotāju, ka viņam tiktu piešķirtas Erasmus iespējas. Vai, teiksim, X procents no topošiem skolotājiem izmantot Erasmus. Jūs varat uh, Uh, iedomāties, uh, kā uzlabotos sociālais kapitāls. Tas nenozīmē, ka jums jāpārņem viss, ko piedāvā cita valsts, bet uh, šī starptautiskā pieredze, tas ir ārkārtīgi svarīgi, īpaši skolotājiem. Tā, tāpēc Erasmus Plus tieši nākamajā DFS periodā tur budžets ir ļoti palielinājies un mm, tad visu skolotāju un topošu skolotāju kategorijām tas būs pieejams. Uh, um, Nākamais jautājums uh, par sociālo politiku un uh, valstu manvarētspēju. Nu, šeit arī Eiropas Savienības līmenī daudz kas var notikt. Varētu paredzēt uh, ieguldījumus sociālas infrastruktūras uzlabošanai. Mēs uh, uh, varētu aizstāt EFSI ieguldījumus ar uh, tādu uh, mērķtiecīgāku investīciju fondu. Mm, tur būtu tādas konkrētākas ieguldījuma iespējas, uh, izpētē attīstībā, piemēram, sociālajā jomā. Nu, EFSI ir viena lieta, bet šis investīciju fonds būtu tāds vairāk orientēts uz mūsu politiku. Uh, Nu, protams, te jārunā vispār par interesi, par sociālu, sociālajiem ieguldījumiem, bet, um, teiksim, EFSI uh, gadījumā šī politiskā puse nebija tik izteikta, um, kā šeit tas jāuzsver. Ja parlaments uh, maina savu priekšlikumu, nu, vēlamies dubultot uh, līdzekļu, uh, līdzekļus, kas paredzētu sociālai infrastruktūrai. Nu, uh, Eh, varbūt netika milzīga tā summa no 2 līdz 4 miljārdiem, bet uh, ietekme, ietekme pieaug no 26 miljārdiem līdz pat 50 miljārdiem ilgtermiņā. Tas ir milzīgi. Um, profesionālām, tas ir atvainojot uh, eh, stažēšanos, pra, prakses iziešana, tā ir uh, vēl viena ļoti tāda mobila, viegli organizējama iniciatīva. Uh, šajā mainīgajā pasaulē un uzņēmēju kvalifikācijām tālāk apmācība. It kā, nezinu kāpēc, bet daudzās valstīs uzņēmē darbību uzskata par tādu sekundāro opciju. Ja nekas cits neizdodas, tad uh, jāiet mācīties uzņēmēja darbība. Bet, ja jaunieši vēlas uh, darīt eh, kaut ko svarīgu. Tad bieži tieši uzņēmēji darbība to pieļauj. Uzņēmēji darbība eh, kā tāda šeit pat nav tik svarīga, bet eh, tā ir iespēja organizēties un um, nobrūģēt sev ceļu uz, uz, uz turpmākiem darbiem un, un, un sasniegumiem. Un tāpēc tā ir jāintegrē labāk. Uh, studiju mācību programmās nekā līdz šim tas notiek. Digitālās iemaņas un šo darba vietu koalīcija. Tā ir iespēja, lai apvienotu publisko, privāto, kompetentos sektoru un kompetentos iestādes, lai cilvēkiem palīdzētu savas kvalifikācijas uzlabot, paaugstināt. jo iemaņas, kas tiek pieprasītas, arī visu laiku tiek pielāgotas. Un skolā, teiksim, to visu nevar apgūt, un skolās arī nevar pieprasīt. Tāpēc jāiesaista privātais sektors un arī citi interesanti. Lauku reģioni. lauku reģionu nākotne man šķiet eh, spožāka nekā līdz šim. Jo mēs darām visu, lai uzlabotu pieejamību. Kilometri jūdzes eh, starp eh, pilsētu un ciematu vairs nav nekas būtisks, tas vairs nav šķērslis. Mm, bet, lai uzlabotu šo pieejamību, jāparūpējas, lai visi šie lauku reģioni būtu investīciju mērķi, lai cilvēkiem tur būtu vienādas digitālas iespējas, lai būtu attiecīgas tehnoloģijas, darba pārdalīšana, jo lūk, darba koncepcija mainās. Esmu pārliecināts, ka tā arī notiks. Jāskatās lai darba apstākļi būtu taisnīgi. Nevēlētos mm, panākt to, ka uh, valsts iestādes sāka uh, teiksim, skaldīt uh, darbus no viena, tagad veidot desmit, lai nodrošinātu darba vietu visiem. Uh, tas nu, gan nav konstruktīvi, bet kritiski jāizskata to, kas not, tas, kas notiek šai nodarbinātības eh, politikā. Mm, tad varbūt var sakombinēt eh, daļai slodzes darbus kaut kādā konstruktīvākā veidā nekā līdz šim. Mm, vai, teiksim, atteikties no pilnas slodzes eh, kaut kur, kur tas iespējams. Um, Nu, vairs nav tie laiki, kad cilvēki sāka darbu 8 no rīta un beidz darbu 5 pēcpusdienā. Un tas uh, gadiem ilgi. Uh, nu, tur nodrošinājuma, sociālā nodrošinājuma sistēma arī diezgan labi darbojas, jo tas bija viegli un pārredzami. Bet tagad uh, gan realitāte ir pavisam cita. Dažreiz. Uh, Likumi nepieciešami citreiz sociālo partneru iesaistīšana, lai atrastu risinājumus. Un pēdējais jautājums, nu nebija gluži par tēmu šodien varbūt, bet es to pieņemu zināšanai. Es man šķiet sapratu, ko runātājs man gribēja teikt. Paldies, un vēl ir atlikuši divi runātāji. Un par jūsu pieminētajiem tematiem izglītība, informācija ļoti būtiski jautājumi. Un tagad vajadzētu koriģēt to, kas nav darbojies, un skatot pētījumus par dalībvalstīm un redzot to, uh, kāds ir atšķirīgais jauniešu izglītošanas līmenis, to skaits, kur eh, atstāja izglītības sistēmu bez diploma, bez kvalifikācijas, vai tāpēc, ka viņi ir pamesti vai izslēgti, tad ir eh, tomēr jādara viss, lai nepieļautu kādas neveiksmīgas karjeras veidošanas. Nākošais runātājs Sofija Ribeira. Paldies priekšsēdētāji, komisārkungs. Jūs sacījāt, ka savā ievadrunā par investīcijām un Eiropas semestra ņemšanu vērā par skolotāju darba novērtēšana, tāpat viss, ko jūs sacījāt par digitalizāciju, robotiku, mākslīgo inteliģenci. Uh, Eh, un par to, ka mums ir jāpanāk vislabākie pasniedzēji mūsu skolās. Bet šim nolūkam ir jāveido tāda politika, kas palīdz šos vislabākos eh, pasniedzējus sagatavot. Un to nevar izdarīt tad, ja netiek ņemts vērā darba pakalpojuma laiks un tas darbs, kas tiek ieguldīts. Ir svarīgi piesaistīt vislabākais pasniedzējs, lai mums būtu garantija par to, ka tiks paveikts vislabākais darbs un Eh, tādā veidā vislabāk izglītoti mūsu eh, audzēkņi. Un to nevar savienot ar eh, samazinājumu Eiropas sociālajā fondā. Tas attiecas uz summām par esošajām un fiksētām cenām, tāpat ar sociālo fondu Eh, kas, eh, kuram ir jābūt vairāk kompetencēm, bet praksē, kas tiek devalorizēts. Un tāpēc, komisāri, ir ļoti nozīmīgi, lai mūsu rīcībā būtu adekvātas politikas lauku apgabaliem, vismazāk favorizētiem apgabaliem, un tas nebūs savietojams ar eh, samazinājumiem 45% līmenī kohēzijas fondā. Jā, būs Brexit, mums būs jāpieliek pūliņu drošība aizsardzībā, tāpēc ir būtiski zaudējums pār. Uh, Eh, pārdalīts. Ir būtiski, lai mums būtu kohēzijas politika valstis, kuras eh, zaudē eh, finansējumu, iegūst finansējumu. Komisija saka, ka Portugāla ir uzlabojusi rā, savus rādītājus, bet apzināsimies, ka 13. gadā mēs mēģinājām izkļūt no bankrota, un tāpēc visi ieliktie pūliņi bija ļoti lieli no portugāļu puses, kuri šobrīd redz, kā komisija no viņiem novēršas. Un tāpēc gribu vērst uzmanību uz to, ka en, ekonomisko sociālo investīciju politika ir jābūt ar pietiekamiem finansējumiem, it īpaši vismazāk favorizētajos apgabalos pretējā gadījumā Eh, mēs situāciju Eiropas Savienībā neuzlabosim, bet gluži otrādi. Paldies, Perinska kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, skatājumiem kungs, par atbildi par sociālajām investīcijām. Jūs norādījāt to, ka sociālā politika ir dalība valsts atbildība. Un Eiropas uh, Savienībai ir funkcija nodrošināt sociālo mērķu sasniegšanu, bet runājot par nacionālajām atbildībām, jūs sacījāt, kā iepriekš tās bija izglītība, sociālā, uh, daudz citas sociālās jomas, veselības eh, aizsardzība, kas ciet visvairāk. Un tā vietā tika paredzēti dažādi fotogēniskāki pasākumi, ceļu būvniecība un tā tālāk. Un tagad, runājot pār nākošo Eiropas semestri un pievērs, pievēršot lielāku uzmanību sociālajiem pilāram, vai jūs nedomājat, ka šī joma, kas ir sociālajā panākuma rādītājā, ir jāiekļauj vairāk aspektu, lai pievērstu uzmanību ienākumu atšķirībai, kā nopietnam izaicinājumam katrai valstī, un lai katra valsts veidojot budžetu apzinātos to, ka tai ir jārisina šo nevienlīdzību jautājums, jo daudzās dalība valstīs, piemēram, Bulgārijā, šīs indeks pieaug un jau ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā. Turklāt paturēsim prātā, ka Bulgārijai ir jādara vēl ļoti daudz. Tālāk, jūs norādījāt to, kā Eh, samazinājumi būs ievērojami miljardu līmenī. Tāpat jūs norādījāt, ka ir plaisa no 100 līdz 150 eh, miljārdiem sociālajām investīcijām gadā. Tas nozīmē, ka eh, gadu garumā tas tikai pieaugs mēs esam līdz eh, par pus, tikai par pusi pārsnieguši šo, eh, šo plaisu. Šādi puskoka risinājumi patiesībā ir risinājuma nesamība. You know, uh, Tālāk jūs runājāt par FC pieredzi savā iepriekšējā runā. Es nepieskāros investīciju geogrāfiskajam disbalansam. Skaidrojumi ir vairāki. Viens attiec uz IKP, attiecīgās valsts lielums un tā tālāk. Neatkarīgi no skaidrojuma, nevienlīdzības paliek, rezultāts nemainās. Lauka apvīdi cieš visvairāk, to jau pieminēja kolēģi Makintāra. Un tāpēc es domāju, ja komisija vēlas panākt pagriezienu punktu, tad spūliņiem ir jābūt visaptverošiem, atgriežoties pie kohēzijas politikas, sociālās kohēzijas, kurā ir būtiski un visbeidzot runājot par struktūrālo eh, reformu atbalsta programmu, kā mēs zināsim, struktūrālās reformas parasti ir saistītas ar konkurences barjeru atcelšanu, elastīgs darba tirgus un tā tālāk. Komiteja, Empla komitejas mēneša sākumā pieņēma atzinumu attiecībā uz struktūrālo reformu atbalsta programmu, kurā mēs norādījām to, ka jāiekļau reformas izglītībā, veselības aprūpē, mājokļu politikā, visās šajās jomās, un es redzu, ka jūs ar ķermeņa valodu atbalstām man sacīto. Es gribētu jūs veicināt šādu izpratni par struktūrālām reformām, jo Tas ir prioritāri, lai panāktu progress punktu dalībvalstīs. Šogad februārī Sofijā notika konference piedaloties Eiropas Savienības institūcijām, un lozungs bija investēt cilvēkos. Tas ir ceļš uz priekšu. Iesaistīsimies šajā ceļā. Paldies! Paldies! Un Tagad dodu vārdu jums atbildēt uz jautājumiem. Pro. Paldies! Ribeiro kundze pieminēja jārada stimuli skolotājiem, labāks algas. Algas, um, protams, um, ir svarīgas. Veidojot šos, piedāvājot šos stimulus. Un tas arī ietekmē to, kurš pieteiksies um, studēt par skolotāju. Uh, un vai viņi gribēs, teiksim, nodot tālāk šīs savas zināšanas, vai viņa gribēs šo labo algu. Tas arī ir tāds jautājums. Pirinski kungs runāja par struktūrālajām reformām sociālajā sektorā, iekļaujot izglītību. Pieminēšu manu valsti. Jāatzīst, ka biju nedaudz pārsteigts, eh, izlasot statistiku par to, ka Somijā eh, izmanto mazāk, eh, tas ir iegulda mazāk nekā savu vidējais līmenis izglītībā. Un tomēr mūsu izglītības līmenis ir ļoti labs. Tā tad, nu, nauda nav viss, acīm redzot. Es nesaku, ka skolotājiem jāstrādā par velti, bet Somijā skolotāja algas, nu, nav tik ļoti augstas. Nu, es Tad neko negribu kritizēt, bet nu nav tik augstas. Ir varbūt citas lietas, kas padara profesiju attraktīvu un ļoti, ļoti uh, liela cieņa tiek uh, skolotājiem. Tas arī ļoti svarīgi. Tiksim, vecāki arī ļoti respektē skolotājus. Es toreiz biju uh, ministra prezidents Somijā, un mana uh, meita bija skolā. Viņai bija seši gadi. Viņa uzsāka skolas gaitas un viena no pirmajām dienām. Un es savukārt biju preses konferencē uzstājos, lai runātu par budžetu. Parasti augustā valdība uzstājās ar priekšlikumu, un es redzēju, ka meita man zvana. With the teacher, because I thought that something has happened. She's calling ka meita skolotāja man zvana. Un es teicu manam asistentam, turpiniet tu tagad, tas man jāiet, jāaprunājas ar, um, ar skolotāju. Un tas nebija nekas īpašs, tā tas bija Somijā notiek. Skolotājiem ir milzīgs prestižs, un tāpēc struktūrālajām reformām ir tik liela nozīme, jo runa nav tikai par naudu. Bieži var lietas uzlabot, pārdalot eh, esošos resursus, izmantojot tos liederīgāk. Tāpēc struktūrālās reformas ir ļoti jaudīgs instruments un mm, tās noteikti jāizmanto šim nolūkam. Portugāla ir labs piemērs. Tagad rezultāti uzlabojas vismaz pateicoties. Tas ir vismaz mm, spriežot pēc eh, SAU datiem pēc reformām. Tiešām bija priekšlikums īsināt kohēzijas fonda līdzekļus, nu jūs jau zināt to fonu, bet um, neskatoties uz to sociālais uh, fonds uh, piedāvās 101 uh, miljārdu nākamajā posmā un uh, arī uh, investīciju politikas ietekme palielināsies par vismaz 50% salīdzinot ar šī brīža situāciju. Dažu valstu ekonomika tagad attīstās labāk. Nu, tagad arī kohēzijas politikas augšējā robeža tikusi piepacelta, bet nu labi, par to vēl var turpināt sarunas ar padomi. Eh, tas ir jūsu uzdevums. Eh, tagad eh, investīciju rops sociālajā politikā - 100 miljārdu vietā 50 miljārdi. Nu, mēs aicinām dalībvalstis darīt vairāk, iemaksāt vairāk. Nu, visam nav jānāk no ES budžeta, tā blakus minot. Un um, ehm, EFSI - geogrāfisko nelīdzsvarotību. un ko mēs varam darīt. EFSI investīcijas var skatīt atkarībā no IKP. Un tad mēs redzēsim, cik daudz valsts var apgūt no EFSI un uh, kāds, uh, kā tas ietekmē IKP. Kad, teiksim, vislielākais EFSI uh, lietotais pēc IKP rādītāji ir Grieķija, tad Igaunija, tad Bulgārija, Portugāla, Spānija un tikai sastais ir Somija. Nu, pieci pareizie, mm, tas ir pieci pirmie uh, lietotāji uh, iet pareizajā virzienā. Tad, nu, acīm redzot, uh, tas ir tāds labs, no, labi, labi sargāts noslēpums, par ko neviens nezina. Uh, tā, tā, tā, tāds labs padoms, ko darīt, jo EFSI palīdz visās situācijās uh, finansiāli, palīdz uzņēmumiem, palīdz ar padomiem, konsultācijām, projektiem. Visu, visu var darīt, izmantojot EFSI, palasiet EFSI tīmekļa vietnē. Tas ir pārsteidzoši un ļoti patīkami. Paldies vēlreiz jums visiem par šo lielisko diskusiju. Lielas paldies, nu, paldies arī jums par um, to, kā atnācāt. Šis vingrinājums mums atkārtos regulāri, bet tas ir svarīgs vingrinājums. Noteikti drīz atkal tiksimies. Šī ir tā diskusija, kas diezgan um, konsekventa kļuvusi, un, un, un tagad pēdējais punkts. Un tagad mēs nonākam pie darba kārtības pēdējā punkta. Tas ir zināmā mērā īpašs, jo šeit nav runa ne pār atziņojumu, ne pār atzinumu, ne pār tekstu, kur būs grozījumi, bet iepriekšējā MPL komitejas sanāksmē mēs runājām par, un vairāk deputāti izteicās par konfliktu, par darba strīdu parlamentā, sociālo konfliktu kurš pastāv ar štata tulkiem. Pagājušā nedēļā Strasbūrā bija senotika sanāksme, un mēs vēlējāmies atvēlēt eh, zinām laiku ierobežot, protams, nodarbinātības komitejā, lai uh, uzklausītu viedokli gab, uh, ieinteresētajiem cilvēkiem, kas ir tulkiem. Tā būs pus stunda, kuru, ko mēs sadalīsim divās daļās, 15 minūtes dodot iespēju izteikties tūkiem un pēc tam kolēģiem, it īpaši koordinatoriem. Tomēr es vēlos pateikties tūkiem pirmkārt par viņu veikumu. Viņi strādā mm, ļoti būtisku darbu, pat ja ir sociālais konflikts, bet mēs tagad gribētu uzklausīt viņu viedokli, viņu prasības. Taču tas gan ir tikai mans viedoklis. Es nedomāju, ka parlamentam būtu jāpieņem nostāja par sociālo konfliktu, kas pastāv uzņēmumā, kur nosauks Eiropas parlaments, jo tas tomēr ir uzņēmums, tomēr Mēs uzklausījām iepriekšējā komitejas sanāksmē vairākas uzstāšanās, bet tomēr ir nozīmīgi mums, kas aizstāv sociālā dialoga principus, dot iespējas tos izmantot principā. Es došu vārdus pie tās e, trim runātājiem. Tie būs Roberto Aquino, Anna Vivas un Astrīda Knoke. Atvainojos, ja iepriekš es nepareizi izrunāju jūsu vārdus, un es dodu jums iespēju šo runas laiku sadalīt jūsu vidū. Paldies, eh, priekšsādātāja kungs, par šo iespēju, ka mēs šeit nodarbinātības komitejā tik īsā laikā varējām atrast iespēju izteikties. Man jāizsakās īsi un man jau jāatsainojas kolēģiem, ka izteikšos angļu valodā, bet jau gadiem ilgi mēs runājam par šo jautājumu tikai angliski un uh, administrācijas sēdēs jau nekādu tūkojumu nav, tāpēc mums ir jāvienojas par vienu uh, valodu. Tātad galvenais punkts ir tas, ka mēs esam īpaša uh, darbinieku kategorija. Tas atzīts mūsu darbinieku noteikumos, un tāpēc mums arī ir īpaši darba um, noteikumi. Kāpēc tas tā ir? Jo tā, tas ir atzīts dažādos medicīnas pētījumos, ka mums ir ļoti augsts stresa līmenis, mums ir uh, vajadzīga ļoti augsta koncentrēšanās, jo mēs eh, vienlaicīgi veicam vairākas aktivitātes. Mēs klausāmies, saprotam un sinhroni tūkojam citā valodā šo tekstu. Mums nekādas kontrols nav par mūsu darba tempu, to nosaka runātāji. Tātad mums ir jāpielāgojas visādiem ātrumiem. Un eh, mums arī nav biroji, tātad mēs esam ceļojošie, strādājošie, kas strādā diezgan nelielā telpā ierobežotā telpā. Un arī ir zināmi izaicinājumi, kas ir saistīti ar eh, tūkošanu Eiropas parlamentā. Pirmkārt, kā jūs zināt, tad ir ļoti īs eh, uzstāšanās laiks, līdz ar to runātāji runā ļoti blīvi, ļoti ātri, un eh, šeit jūs redzat, ka normāli cilvēks runā 100 līdz 150 vārdus minūtē, un šeit jūs redzat, kādā ātrumā runā cilvēki Eiropas parlamentā. Kā jūs redzat, tas ir diezgan ātri. Uh, Un mums ir eh, tomēr eh, jātiek galā ar šiem izaicinājumiem un citiem izaicinājumiem. Piemēram, ir jau aizvien vairāk tehnisku eh, sēžu uzklausīšanu, uz kurām mums ir jāgatavojas. Un jaunie um, noteikumi, kas tika uzspiesti pagājušā gada augustā, neatstāja nekādu gatavošanās laiku un līdz ar to apdrauda mūsu pakalpojumu kvalitāti. Mums ir arī uh, paaugstināts stress, jo uh, sēdes tiek translētas, uh, mums ir plašāks klausītāju lokus, ne tikai tie cilvēki cilvēki, kas sēž zālē, un mēs nevaram kontrolēt mūsu darba grafiku, mūsu programmu, sagatavo programmēšanas nodaļa, mm, tātad pārvaldes nodaļa, un pēdējās minūtes izmaiņas arī nav retums, un mums ir jābūt ļoti elastīgiem. Kāpēc mēs protestējam? Tā kā mēs esam ļoti miermīlīga kategorija, mēs esam bijuši ļoti elastīgi gadu desmitiem, tagad mēs protestējam vairāku iemeslu dēļ Pirmkārt ir juridiski jautājumi. Jaunie darba noteikumi tika vienpusēji uzspiesti, pārkāpjot virkni noteikumu, pirmkārt jau pārskata klauzulu mūsu iepriekšējos darba noteikumos, kas prasīja vienošanos ar tulkiem darbinieku noteikumi ir pārkāpti, jo ir e, noteikums, kas nosaka, ka ir jākonsultējas ar darbinieku komiteju, bet e, pirms kādas izmaiņas tiek veikts, šīs konsultācijas nenotika. Un ir arī viena konkrēta uh, lieta jaunajā tekstā, kas uh, ir pretrunā uh, direktīvai par darba laika apstākļiem, jo īpaši par atpūtas laiku dienas ietvaros, un ir arī pārkāpts nolīgums ar ārštāt kolēģiem, um, kas ir Eiropas institūcijām, jo nav vienlīdzīga attieksme pret štata un ārštata tūkiem. Trūkst arī tāda pamatīga sociāla, trūkst arī pamatīgs sociāls dialogs, un tāpēc uh, nonācām līdz brīdim, kad 28. maijā arotbiedrības iesniedza streika pieteikumu, un kopš tā brīža nav bijusi neviena tikšanās starp Eiropas parlamenta um, administrācijas pārstāvjiem un tūkiem, lai censtos atrast uh, draudzīgu risinājumu šajā darba strīdā. Un tā sauktā saskaņošana, consultation, kas notiek starp ģenerālsekretāru, mm, tātad um, vadību un um, darba nieku komiteju, uh, kam bija jānoslēdzas 17. gada beigās. Um, tur nav nekāda rezultāta līdz šim bijuši. Uh, tās ir uh, tādas uh, garas procedūras bijušas bez taustāstiem rezultātiem, bet um, atskatīsimies tad uh, uz brīdi pagātnē, kādas bija problēmas pirms tika pieteikts vēl streika pieteikums. Eiropas parlamenta vadības pārstāvji divreiz jau ir pārtraukuši uh, sarunas pagātnē, tūki bija gatavi vēl turpināt sarunas, bet administrācija pārtrauc tās. Administrācijas eh, mērķi visu laiku mainījās. Mēs eh, runājam šeit par mainīgiem mērķiem. Viņi eh, uzstādīja vēl papildus prasības tām, kas jau bija formulētas. Nebija pietiekama caurskatāmība, ne darbinieku komiteja, ne tulki nevarēja saņemt pilnu statistiku un datus no DJ Link. Uh, Eh, tātad ģenerāla direktorāta mm, attiecībā uz tiem iemesliem, eh, ar kuriem eh, administrācija pamatoja šīs te vajadzības pēc izmaiņām. Un ir bijusi arī sagrozīta situācijas prezentācija, mm, jo īpaši uh, Strasbūrā 11. jūnijā biroja sēdē, kur tika pausta tikai viena uh, situācijas puse un netika sniegta ļoti būtiska informācija, tātad uh, tika sagrozīta uh, informācija. Kā jūs redzat, šeit ir daudz plakātu kabīnēs, mūsu uh, streika iespējas tika ierobežotas, uh, Strasbūrā tika pieprasīts kolēģiem strādāt, kas bija gatavi streikot. Um, apmēram 60% no tūkiem, kas bija Strasbūrā, jo paši pirmdien, un bija diskriminējoša pieprasījuma strādāt arī šonadēļ. Daudz no kolēģiem, eh, ko jūs šeit redzat kabīnēs, ir arī pieprasīti strādāt, un eh, daudz strādā solidāri eh, ar tiem kolēģiem, kas ehm, tika pie, pieteikti, ka, ka viņiem jāstrādā. Uh, un mēs arī um, protestējam pret šo te darba noteikumu saturu. Mēs vēlamies uh, piedāvāt uh, augstas uh, kvalitātes pakalpojumu, tā pašā laikā saglabāt arī mūsu um, darbu un privātās dzīves uh, savietojamību. Es neiedziļināšos detaļās, bet uh, es gribētu uzsvērt, ka mūsu darba laiks kabīnē jau ir augstāks nekā ANO, kas ir uh, tā institūcija, ko var salīdzināt ar Eiropas parlamentu. Uh, Un, um, un arī jāuzsver tas, ka daudzi strādā ārpus uh, paredzētā darba laika, tātad agrāk vai vēlāk nekā strādā citi Eiropas parlamenta darbinieki. Mums ir jābūt arī pieejamiem ļoti ilgām dienām, 12 dienas vai stundas vai ilgāk, jābūt pieejamiem parlamentā. Un tas ir bez uh, tā, ka mūsu pieejamības laiks tiktu ieskaitīts mūsu darba laikā, statistikā, kas jums tiek sniegta. Tātad viss tas uh, ir sākās ar tādu lielu pārpratumu, proti sakot, ka mēs strādājam tikai tad, kad esam kabīnē. Tā ir mūsu darba redzamā daļa, tā ir aizberga redzamā daļa, kā tiek teikts, un uh, ja tas būtu tā, it kā mēs teiktu, ka deputāti strādā tikai uh, um, sanāksmēs, it kā tas, ka viņi tiekas ar citiem cilvēkiem un runā, tas neskaidās. Un tas, uh, ko jūs šeit neredzat, divas trešdaļas mūsu darba ir neredzama, bet tas ir izcerīgi svarīgs, lai mēs varētu nodrošināt augsts kvalitātes tulkojumu, ko visi ir pelnījuši, un uh, nodrošināt, ka viss šī sistēma darbojas. Un tagad es neiedziļināšos detaļās, jo laika nav daudz, bet uh, šeit ir minēta vairāk iemesli, kāpēc tā statistika, ko sniedz EP eh, administrācija, ir kļūdaina, jo tik daudz lietas netiek ņemtas vērā. Un eh, nākamajā um, attēlā jūs varat redzēt, kāda ir tipiskā kolēģa programma. Eh, labajā pusē jūs redzat um, dienas programmu, uh, nedēļas programmu. Viņai tiešām nav paveicies šai kolēģei vai kolēģim, jo uh, viņam ir jāstrādā trijās ļoti tehniskās ko, uh, komitejās un tad uh, vēl trialogā. Uh, kolēģim ir jāsagatavojas šim darbam un vienīgā lieta, kas tiek skaitīta, ir. Uh, um, stundas kabīnē, 24 stundas, viss pārējais uh, sagatavošanās laiks, uh, valodu uzturēšana un tā tālāk, tas netiek skaitīts. Un, uh, Ehm, šodien, eh, tātad šonadēļ kolēģiem būs jāgatavo 35 līdz 40 dažādi punkti darbu kārtībā dažādās komitejās. Tātad tiek teikts, ka eh, tulki negrib eh, mainīt neko un ka grib tikai turpināt strādāt kā līdz šim. Ehm, tā nav patiesība, jo, kā jau jūs redzat, kopš 2002. gada esam zaudējuši 81 štata vietu un uh, nosacam vairāk kā divreiz uh, valodu. Tātad mēs jau darām vairāk ar mazāk resursiem. Papildus ietaupījumi jau tiek garantēti ar pretpriekšlikumiem, ko ir iesnieguši tūki par darba noteikumiem. Mēs piedāvājam lielāku elastību uh, dažādu jauninājumu dēļ, kas ir iesniegti, ieviesti uh, darba noteikumos, mēs jau uzreiz sākumā uh, piekritām šiem jauninājumiem, lai varētu nosekt sanāksmes, kas notiek, piemēram, uh, pusdienu pārtraukumos, lai nebūtu jā, piesaist jauni tulki, un mēs arī mācāmies valodas. Mums jau tā ir tagad ļoti augsts vidējais valodu skaits, ir daudz kolēģi ar sešām, septiņām valodām, un mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai uh, nodrošinātu šo nosagumu, un tas viss prasa laiku un uh, enerģiju. Tātad secinājums ir tāds, ka mēs jau esam vairākās vietās piekāpušies, lai piekāptos parlamentām. Diemžēl administrācija nav bijusi tik. Uh, pretim nākoši, viņi nav uh, pieņēmuši nevienu no mūsu galvenajām prasībām. Uh, viņi uh, grib uh, tā tad dabūt visu, neko nedot pretī, tai pašā laikā viņi ir samazinājuši statu tulku skaitu, viņi uh, grib arī samazināt uh, pie, um, nolgoto um, ārštatu kolēģu skaitu, un tā pašā laikā viņi grib ar tādu pašu pakalpojumu nosekt pēc, iespē, pēc iespējas vairāk un aizvien vairāk sanāksmju. Viņi negrib risināt struktūrālās problēmas un vienkārši tikai palielināt darba slodzi. Mēs nevaram visu atrasināt ar darba noteikumiem. Kāds tad ir mūsu piedāvātais izejas piedāvājums? Kopš pagājušā gada tātad parlamenta administrācija piemēro tādu kā vieglo versiju jaunajiem uzspiestajiem uh, darba noteikumiem, un tas lielā mērā atbilst tam, ko piedāvāja tūki kā pretpriekšlikumu. Tātad mēs uzskatām, ka kompromiss starp abajām šīm pusēm varētu būt tāds uh, strādājošs risinājums, kas varētu kodificēt uh, mūsu piedāvājumu, un mēs vēlētos ideālā gadījumā panākt risinājumu pirms vasaras pārtraukuma, jo tas jau ir ievilcies pārāk tālu. Mēs vienmēr esam bijuši gatavi uh, Um, um, piekāpties jau māja mini plenāra sesijā. Mēs esam parādījuši, ka mēs esam gatavi strādāt vairāk, ja apstākļi ir mainījušies, un tā tas vienmēr ir bijis. Uh, Mēs, protams, nevēlamies eh, vairāk naudas, mēs esam apmierināti ar mūsu algām, kādas ir tādas pašas kā visiem citiem darbiniekiem šeit parlamentā. Mēs vienkārši vēlamies pienācīgus darba apstākļus, jo vēlamies turpināt sniegt uh, kvalitatīvus pakalpojumus un tā pašā laikā saglabāt savu privāto dzīvi un veselību. Paldies! remercie pour euh, cette présentation. Paldies! Šī uzstāšanās bija ļoti izglītojoša un īsā laikā, bet tagad es gribētu dot vārdu citiem kolēģiem, izsakoties divu minūšu garumā, un došu vārdu Atvainojiet, ka mēs bijām uzklausījuši nepriekšsēdātāji. Arī es gribētu izklāstīt uh, eh, frīlāns tulku perspektīvu. Tāpat ir ļoti būtiski dzirdēt kolēģu reakcijas. Jā, es izteikšos ļoti īsi. Sveicināti, dāmas un kungi, paldies par iespēju izteikties. Roberto ļoti labi izklāstīja darba. Uh, apstākļus eh, štata kolēģiem, bet es runāšu par freelance kolēģiem, jo tad, kad mēs runājam par darba apstākļiem, tiek domāts par ierēģiem, kā mēs redzējām, 269, tomēr katru gadu parlaments nolīgst ap 1500 Eh, frīlāns tulku, kas aptver vairāk nekā 50% no tulkošanas stundām, un šie darba nosacījumi tiks attiecināt uz visiem strādājošiem, lielākoties eh, neatkarīgiem. Frīlāns tulkība AIC ir ļoti kvalificēti autonomi strādājošie, kuri ir nokārtojuši ļoti prasīgus kvalifikācijas eksāmenus, un mēs varam nodrošināt ļoti elastīgus um, darba laikus parlamenta darba uh, ciklam. Mūs pārstāv AIC, kas ir lielākā profesionālā organizācija. Kopš 69. gada konvencija ar AIC regulē, nosaka eh, specifiskos freelance darba nosacījumus, un pamatprincips ir vienlīdzīga izturēšanās. Tomēr pagājušā gadā uzspiestie darba nosacījumi pārkāpja šo principu. Tas attiecas uz nakts darbu, grūti eh, eh, sarežģītiem komandējumiem, un šie nosat, nu, uzspiestie darba nosacījumi nav piemēroti freelance Uh, tulku rekrutēšanai, jo pastāv tādi frīlāns tulki, kuri tiek rekrutēti dienu vai divas vai pat attiecīgajā darba dienā vai dienu iepriekš. Tāpat arī netiek ievērots mūsu profesijas īpašais raksturs. Bez tām institūcijas uh, E, tulkošanas tirgu ir dominējošā pozīcijā, ņemot vērā to e, darba lielo apjomu un līguma slēgšanas apjomu. E, pagājušā gada nosacījumi ar mērķi samazināt izmaksas, izmaksas vairs atstāt bez darba daudzus līgumtulkus. Izmaksu samazināšana var būt leģitīms mērķis, tomēr uh, Eh, aizvien vairāk parlaments rekrutē tulkus mazāk nekā 24 stundas iepriekš vai reizēm pat sanāksmes dienā vai pat sanāksmē, kas ir sākusies. Tas ir ārkārtīgi liels spiediens gan profesionālai kvalitātei, gan arī līgumu tulku eh, darba pašcieņai. Tas, kas notiek uh, šobrīd ietekmē gan līgumtulkus, gan štata tulkus. Mūsu nolūks ir panākt cienīgus darba noteikumus, jo nekļūdieties. E, Tūkošana ir autonomu e, profesija, dāmas un kungi. Tulki šobrīd ir atkarīgi no tā, kas notiks šeit. Nešaubieties, ka visi skatās uz mums un tas, ko lēmums, ko mēs pieņemsim, var izrādīties nopietnas trieciens viņiem. Paldies! Merci, Paldies! E, došu vārdu vispirms Džordžam Bakam, e, Georgam Bakam no Tautas partijas. Paldies, Klot! Hier nicht auf die Es nevēlos eh, šeit runāt par šīm prasībām vai eh, profesionālajām zināšanām. Es domāju, visās komitejās mums deputātiem tas ir labi zināms, un mēs ļoti augstu novērtējam pakalpojumu līmeni, kas mums tiek piedāvāts par saturu, arī nerunāšu. Nu, diezgan specifiski tas viss, protams, izklausās. Un par to jārunā šīm daudētajām personām un uh, arotbiedrībām. Lai to risinātu, nepieciešams sociālais dialogs. Es to ļoti atbalstu. Un man ārkārtīgi žēl, uh, ka šajā mājā tā tas skaidri neizskan. Jo, uh, lūk, ārpus šīm sienām mēs. Uh, um, pārmetoši skatāmies uz tiem, kas lūk nevēlas risināt sociālo dialogu. Un uh, tepat uh, šai pašā mājā mēs nevaram organizēt šādu sociālo dialogu ar tulku pārstāvjiem. Tas, tas to ir grūti saprast. Nu, un taču dialogs nodrošinātu labu racionālu risinājumu, iespējams, vēl pirms vasaras brīvdienām. Nu, te nevar runāt par uh, tādu darbu ražošanas tehnoloģijās, tas tā ir cita pakalpojuma kvalitāte. Tūki vienmēr pierādījuši, ka viņi ir elastīgi, gatavi palīdzēt, un es uzskatu, ka tas ir jāvērtē un jāturpina sociālais dialogs un jāmeklē risinājums tiešām vēl pirms vasaras brīvdienām. Paldies! Merci, monsieur Edouard Martin. Martēna Kungs no sociāldemokrātiem lūdzu paldies, Klaud, paldies tulkiem par skaidrojumu. Mums jau tas daļai tas bija zināms. Es iepazinos ar jūsu uh, uzsaukumu. Es gribētu izteikties par ģenerāls sekretāra Klausa Velles eh, vadības metodi. Viņš vada parlamentu kā jebkuru citu uzņēmumu. Tas izraisīs uh, Eh, tas var izraisīt eh, problēmas. Šobrīd tulki darbam ir tikuši rekvizēti. Un mēs atrodamies pilnīgi mūsu pie mūsu vērtību antipodiem, un e, rīcība ir nelegāla, nelikumīga attiecībā uz streika tiesībām. Kā var kaut ko tādu uh, atļauties parlamentā? Un, protams, tad, kad kāds grib uh, nogalēt suni, tad iepriekš viņš stāsta, ka suns ir trāks. Uh, Un tāpat šeit mēs dzirdam, kā piemēram eh, frīlants tulki, kas tiek uzskatīti kā Francijā, mēs eh, dēvējam šādus darbiniekus par klīneks, viņi tiek izmantot un izmesti. Un es atkārtoju vēlreiz, deputāta ticamība ir viņa kapacitāte piemērot sev tos pašus kritērijus, ko pieprast citiem. Es nedomāju, ka Tajani un citi šeit piemēr, pieļa, atļautos eh, piemērot sev tādus pašus nosacījumus. Es biju šokēts redzot, ka tulki tiek rekvizēti. Tas nav akceptējamiem. Un es kopīgi ar jums gribu meklēt iespējas organizēt plašu akciju, redzamu akciju, tā skaitā uz ārpusi, un denoncēt Eiropas Savienību institūciju decembrī Geteborgā. Trīs eh, priekšsēdētāji Tusks, Tajānī un Junkers parakstīja vienošanos un uh, Eh, vēl Tintene un Ožos uz paraksta, kad viņi apstrīd sociālā dialoga tiesības. Tas ir jānosoda. Merci. Paldies! Šķiet, ka nenoicērž ne citām grupām grupām. Nav neviena deputāte, kā arī no goja grupas. Paldies, priekšsēdētāji, un es vēlos pateikties tulkiem par viņu sniegumu ikdienā. Mēs piekritīsim, ka vairākums no mums atzīst jūsu grūto darbu sarežģītajos apstākļos, un es šodien ļoti daudz uzzināju Mana grupa, tāpat kā citas, ir ļoti nobažījusies par eh, parlamenta vadības attieksmi. Es tagad detaļās neieslīgšu, taču jūs pilnīgi pareizi drīkstat pieprasīt nopietnas eh, sociālās sarunas un dialogu. Tas ir vienīgais veids, un tas tas būtu jāpabeidz līdz vasaras atvaļinājuma sākumam. Un tieši tāpat kā citas grupas, es piekrītu, lai denonsētu šādu institūciju attieksmi. Paldies! No zaļajiem un no FDD neviena runātāja nav, no ENF Dominiks Martēns. Paldies, priekšsēdētāji! Manuprāt, tas ir vienkārši šeit ir ultraliberālas Eiropas Savienības izpausme, kas par katru cenu vēlas padarīt tik vienu dzīvi nedrošu. Demaršs ir vienkārši palielinām uh, Eh, frīlāns tulku eh, skaitu, cik es saprotu, viņi strādā bez reālas eh, darba aizsardzības un vienlaicīgi tiek izdarīts spiediens uz štata tulkiem, uzspiežot viņiem aizvien uh, Eh, sarežģītākus darba apstākļus, pats spiežot viņus demisionēt, jo Veles kungam tās tā ir ietaupījuma. Es domāju, ka tas ir kauns šai institūcijai, kurai būtu jārāda piemērs un kura uh, rīkojas pilnīgi pretēji. Tad mēs esam sapratuši to, ka šī Eiro, ultraliberāla Eiropas Savienība ar savu personālu, ar saviem tulkiem, kā tā izrīkojas tieši Tāpat tā rīkojas ar dalību valstu tautām, vienmēr uzspiežot vairāk nedrošības, eh, fleksi, sekuri, eh, fleksi drošības. Tie, tie ir tieši tie paši termini, ko viņi izmanto šajā eh, parlamentā, un tas ir apkaunojoši. Paldies! Mēs esam uzklausījuši politiskās grupas Sofiju Ribeiro. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos pateikties tulkiem par viņu kvalitatīvo darbu. Un šī jautājuma sakarā es gribēju uzdot divus jautājumus. Pirmais attiecībā uz sociālo dialogu un sociālo eh, viedokļu saskaņošanu. Ko, Mums ir jārīkojas konkrētāk, tas ir mūsu komitejas pienākums la, un vienlaicīgi, lai parlamenta dienesti pirmkārt mums ziņot par to, kas e, ir izdarīts, lai process būtu caurskatāmāks un kā tika pārvaldīts kalendārs un e, kādas ir ģenerāldirekcijas perspektīvas, lai nākotnē šis jautājums tiktu atrisināts. No otras puses, par rekvizēšanu Strasbūrā, ko es uzskatu par nepārādību pieļaujam, jo tas pārkāp darba nosacījumus. Un me, mēs aicinātu mūsu komitejas priekšsēdētāju vērsties pie parlamenta dienestiem, saņemt skaidrojumus un lai mēs izprastu, kas stāvēja aiz šo servisu uh, pakalpojumu rekvizēšanas lai mēs, mums būtu skaidrs par to, ko mēs saucam par minimālo uh, pakalpojumu līmeni. Un arī Eiropas parlaments, uh, lai cik svarīgs tas būtu, tā darba uh, apgrūtināšana neapdraud Eiropas drošību. Tāpat mums ir jābūt Eh, skaidriem un jā, jāieņem skaidra nostāja pret pakalpojumu rekvizēšanu. Paldies! Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ ότι όλοι οι συνάδελφοι που στηρίζουν. Paldies priekšsādātājiem un prieks par izteikto atbalstu. Uh, šai konkrētai streika akcijai. Ļoti labi, ka darba ņēmējs, kas šeit gadījumā ir tulki, uh, atbalstam šeit. Šī konkrētā profesija ir uh, pelnījusi aizsardzību, un šai profesijai jābūt droši ne tikai parlamentā, bet visās uh, ēs iestādēs. Tas būs tā kā spogulis, tā kā uh, Eiropas Savienības seja. Uh, ja mēs uh, to iznīcināsim, jo sagrozīsim ar pasākumiem pret tulkiem, nu, signāls būs ārkārtīgi negatīvs. Drošība darba vietām, veselība darba vietām. Lūk, tās ir prioritātes, ko nedrīkstam ignorēt. Izteikšos par pētījumu, kas tika veikts. Saskaņā ar šo pētījumu tulki darba laikā, pakalpojumu sniegšanas laikā, kad viņi tulko. Tas ir eh, ļoti salīdzināmi. Tas, kas notiek viņu smadzenēs, neiroloģiska aktivitāte visnotaļ pielīdzināma tam, kas notiek insulta laikā. Varat iedomāties, cik saspringti ir visi šie nervi, visi šie neironi. Uh, Eh, kāda tur eh, notiek aktivitāte, nu, ka tas tiešām ir eh, ārkārtīgi intensīvi. Un mums, Eiropas Savienības iestādēm, vajadzētu būt par pāraugu pārējiem, jāaizstāv mūsu darba ņēmēji simtprocentīgi un īpaši tie kolēģi, kas padara tik smagu darbu, kā tulki, Tik tiešām ir arī medicīniski pētījumi, kas skaidri norāda, ka individiem strādā smagos apstākļos, kā teiksim, tulki, ka palielinās riski veselībai. Un jautājums, ko es gribu uzdot, ir šāds. Kur tad ģenerāls sekretārs saņem savas instrukcijas? Kādus noteikumus viņš ievēro? Un ja šie konkrētie noteikumi eksistē, eh, jo tas taču ir eh, mūsu likumdošanas pārkāpums, eh, no kurienes tad tie ir radušies, mums visiem jābūt ļoti uzmanīgiem, jāapzinās, kas notiek šo sarunu kontekstā un jāsaprot, kurš ir kurā pusē un kurš kuru virza uz kurieni. Un no kurienes mums rodas šīs instrukcijas? Mums jāuzdod sev šie jautājumi un aktīvi jāpiedalās šajā procesā. Paldies! E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. E, Paldies. Priekšsādātāji, dāmas un kungi. Es vēlos pateikties jums visiem par šīs sanāksmes. E, tas ir par šo šī punktu izskatīšanu darba kārtības ietvaros, jo mēnešiem ilgi saņēmām signālus no tulkiem par to, ka viņiem iet slikti, ka viss nav kārtībā, un labi, mēs neesam politiskā grupa, mēs esam komiteja, un tātad visas pārties arī uzreiz apzinās, kas notiek, un tā tas ir vēl labāk. Parlaments ir Eiropas iestāde, kuras darba mērķis ir mainīt pasauli. Tad mēs bieži aicinām dalību valstis kaut ko darīt. Un tad vajadzētu ievērot to, ko mēs iesakām darīt um, citiem. Nu, mums e, jābūt par paraugu citiem, kā te jau izskanēja. Man prieks, e, ka šī tikšanās ir notikusi. Esmu pārliecināta, ka tulku darbs ir smags un intensīvs, un ka tulku darba apstākļi ir e, jārespektē tas, eh, kā tiek tulkots, eh, tulkotas mūsu runas, eh, tā, šī, šī, šī tulkošanas kvalitāte ir atkarīga arī no tā, cik efektīvi mēs, deputāti, strādāsim pie šī jautājuma. Tik tiešām mm, tulkošanas konteksts šeit mēdz būt ļoti specifisks, runas ir ļoti dažādas. Mēs iedziļināmies dažādās lietās. Tas skar ne tikai tulkus, protams, arī mūsu Mēs strādājam neregulāru, neregulārus laikus, darba cikli ir tādi neparedzami, bieži darbs notiek vēlu vakarā vai naktī, darba organizācija dažreiz tāda ļoti spontāna. Nu, teiksim, tulku darbu arī nevar salīdzināt ar tulkotāju darbu. Tulkotājiem bieži ir trīs nedēļas dotas, lai iztulkotu tekstu, mums ir četras dienas, lai uh, Uh, sagatavotos grozījumu izskatīšanai. Lūk, tā tad termiņa jautājums. Un sociālais dialogs, par uh, kuru mēs bieži runājam šajā komitejā, tā ir prioritāte, absolūta prioritāte darba tirgumu. Labi, tik ļoti detalizētais neesmu informēta, lai tagad novērtētu šī dialoga kvalitāti starp menedžmentu un tulkiem. Es zinu, ka ir bijušas tikšanās uh, pēdējo mēnešu laikā, vai to var nosaukt par dialogu, es nezinu, bet tikšanās ir bijušas. Un kas man šeit nepatīk, tas, kas iztrūkst, uh, tas, ka iztrūkst šodien uh, otras puses viedoklis. Sociālajā dialogā taču piedalās divas puses. Es gribētu uzklausīt otru pusi. Mm. Nu, pagaidām viena puse ir izteikusies, tas viss izskan ļoti labi un uh, pārliecinoši, bet būtu vēl labāk, ja mēs varētu uzklausīt otru pusi un salīdzināt argumentus. Šā vai tā, tas viss kalpo tam, lai labāk saprastu šo konfliktu un situāciju. Ja mēs taču neesam partija. Mm, mums nevajadzētu tagad uh, nostāties uh, vienā pusē. Mēs tā tam arī ne, ne, nav jābūt. Mēs eh, ar prieku izmantojam tulku pakalpojumus, mums prieks par tulkošanas kvalitāti, bet nu, nepieciešams ievākt tādu visaptvērošāku informāciju, lai pieņemtu arī pareizu lēmumu. Paldies! Paldies! Es eh, devu eh, vārdu daudziem kolēģiem, Mm, bet šodien es eh, biju priekšsēdētājs eh, šajā sanāksmē, nu droši vien tie būs tādi, nu, negluži noslēdzoši vārdi, jo es ceru, ka eh, secinājums, tad noslēgums būs šis sociālais dialogs un rastais risinājums, bet, nu, tādu, mm, kā kopsavilkumu izteikšu, mēs mm, esam solidāri ar jums. Du mot, il y a d'abord la solidarité divējādi. Pirmkārt, ir um, tāda labās gribas solidaritāte. Mēs dzirdam jūsu prasības, mēs to spējam saklausīt, mēs saprotam, ka iztrūkst uh, relevantais sociālais dialogs, un mēs jūs saprotam, bet uh, tātad divējādi, es teicu, arī materiālā ziņā. Es pat teiktu fiziski. Eh, nu, es to negribu teikt negatīvi, bet jūs tā kā esat eh, daļa no mums. Jūs runājat par jūsu darba apstākļiem, bet jūsu darba apstākļi tieši sasaistīti un nu, labi. Eh, nu, varbūt nerunāšu visu deputātu vārdā, bet nu, principā tā, jūsu darba apstākļi saistīti ar mūsu darbu. Un jūs, tā teikt, esat visi, gribot, negribot, mūsu daļai vismaz mūsu runas vīri. Uh, tā teikt, metaforiski izsakoties, jo citādi tas droši vien arī nebūtu iespējams. Svarīgi, lai parlamenta balsi saklausītu, svarīgi gatavoties sanāksmēm, svarīgi ir saņemt dokumentus, un, un svarīgi um, ir turpināt risināt šo sociālo dialogu kurā piedalīsies divas puses. Nu, pat ja mēs tieši tajā nepiedalāmies, un ko es ierosinu. Es ceru, ka jūs uh, tam varat piekrist. Es to stāstīšu tālāk uh, koordinatoriem un kolēģiem, bet mēs uh, nodarbinātības komitejā, kaut arī tas neskar tikai mūsu komiteju, mēs varētu uh, iejaukties un um, aicināt uh, ģenerālu direktorātu un parlamentu priekšsādātāju un arī politisko grupu pārstāvjus uh, Mm, kas tiekas priekšsādātāju konferencē, teiksim, regulāri, aicināt viņus, nu ne jau uzsākt sarunas, jo tā, tā, tā nav mūsu vieta, bet vismaz oficiāli nosodīt šo situāciju. Šī situācija nožēlojama, jo uh, tā neļauj mums deputātiem pienācīgi pildīt mūsu pienākumus, nu, tad, uh, respektīvi, tā ir situācija, kas traucē funkcionēt uh, demokrātijai. Un turklāt eh, runa ir par parlamenta pamatprincipiem. Nu, šis princips, eh, par ko jūs atgādinājāt, ko parakstīja trīs priekšsēdātāji, eh, trīs paraksti to apliecina. Nu, nav taču neviena dosjē, neviena dokumenta, kur netiek pieminēts sociālais dialogs un sociālais taisnīgums. nu, mēs, mums arī jānostājas pret šo rekvizēšanas principu. Nu, vismaz jāuzdod jautājumu par to, kāds tam ir juridiskis pamatojums. Nu, varbūt tas arī noteikti pastāv. Bija mm, noteikumi, bet var atrast arī citas konvencijas, kas ir. Ar pasaules eh, darba organizācijas eh, konvencijas un eh, var paskatīties, ko var darīt pret šo rekvizēšanas sistēmu. Nu, pat ja dalība valstīs noteikumi dažādi, situācija ir atšķirīga, mēs šeit uh, vēlamies saglabāt šo darba ideoloģiju ieviešot papildu drošības elementus nu, ne jau tādā veidā tas tiek nodrošināts. Kā jau kolēģi teica, tie jārunā būtu par lēmuma procedūru. Kādā veidā varam nonākt līdz lēmumam. Un tā tad mēs, nodarbinātības komiteja, varam pieprasīt kā tiek nopietni pievērsta uzmanība šim sārunu procesam, sociālajam dialogam. Mēs tajā nejauksimies iekšā, tā ir jūsu atbildība, bet svarīgi, lai šis um, sociālā dialoga process atsākas un tiek nopietni risināts, respektējot uh, mūsu iestāžu pamatprincipu, principus un īpaši parlamentam. Uh, darbības pamatprincipu. Lūk, um, nu, šādi man izdevies izteikties uh, Maritas uh, vietā, kura šodien nevarēja būt šeit. Un ceru, ka koordinatoriem to visu ļoti drīz nodošu un attiecīgi rīkosimies. Un pēdējais elements varbūt paredzēt cita veida akciju. Nu, tagad es to nesaku kā šīs komitejas priekšsēdētājs, tās ir kaut kas pavisam cits, bet ir deputāti, deputātu grupa, kas tiešām vēlas jūs uh, aktīvāk atbalstīt. Nu, tā ir viņu izvēle un tās ir viņu tiesības. Tā kā, ja vēlaties uzņemt ar viņiem kontaktu, e, tā kā es to nesaku kā priekšsēdētājs, uh, atkārtojumu. Nu, tur ir cit, citas eh, personas, kas ir tādas vairāk pilnvarotas nekā mūsu komiteja. Es atceros eh, situāciju plenārsēdē Strasbūrā mm, pagājušo nedēļu. Mm, kur mm, šie darba apstākļi nebija korekti piemērot. Es eh, vienmēr esmu bijis arotbiedrība un ļoti respektēju arotbiedrības un viņu aktivitātes, un, un ja nevar pielāgoties, ja, ja nevar organizēt darbu pienācīgi, nu, tas nav pieņēmami. Mm, protams, to visu var pieprasīt, un vis, tam visam var piekrist, bet tam jānotiek uh, savstarpēji cienot vienam otru. Palieku jūsu rīcībām, turpmākām diskusijām nu, atrisināt problēmas neapsolu, bet varbūt kaut kā mm, darīt, ko varam, palīdzēt ar mm, paust atbalstu. Paldies jums! Grazie. Grazie Presidente, grazie a tutti i deputati che sono intervenuti. Prometto solennemente. Paldies visiem deputātiem, kur izteicies. Es teikšos ļoti īsi un uh, ceru uz e, kolēģu sapratni. Mēs nepārtrauksim šodien tūkošanu, kā tas bija iecerēts, kā tam mēs rīkojāmies akciju laikā. Es varu piekrist 90% sacītājiem par sociālo dialogu runājot. Ir tiesa, ka nav bijis patiesa sociālā dialoga. Šeit ir runa vienkārši par vairākām sanāksmēm un arī mēs esam uzklausījuši mūsu juristus, advokātus attiecībā uz darba nosacījumu tekstiem. Ir notikušas sanāksmes mūsu vidū, bet tulkiem nebija iespējas tikt uzklausītiem ne par vienu no savām prasībām. Šeit nav runa par fizisku atrašanos zālē, bet ņemt vērā to, ko vēlas otra puse. Par rekvizī, rekvizēšanu Šeit ir jāpanāk līdzsvars streiktiesības un institūcija prasības, bet šīm prasībām ir jātiek ierobežotām uz minimālo servisu, kas nepārkāpja pamat tiesību principu, kā tas notiek pagājušā nedēļā, kā tas notiek šodien. Uh, Mums nav šādu streika tiesību, kuras tiek respektētas. Un šeit jau mēs pārāk tālu ejam servis prasībās, un tas ir pretrunā ar jūsu nosauktajām konvencijām. Un tīri konkrēti runājot, mums ir nepieciešams vairāk caurskatāmības. Mums nav piekļuvis datiem, kas nu, definē uh, būtiskas lietas, mums nav piekļuvis informācijai, administrācija neizsakās šajā sanāksmē, bet tāpat arī jūs varējāt uzklausīt informāciju gan no mums, gan no deputātiem, un mēs varējām jums realitāti parādīt. un administrācijai vajadzētu izteikties par šo tematu saprātīgākā veidā. Mums ir tādas darba stundas, kuras ietekmē attiecīgās aktivitātes un tās ir ļoti piesātinātas. No novembra pagājušajā gadā tulki ir izslēgti no sarunām, ir personāla komiteja, bet mēs netiekam pārstāvēti tiešā veidā. Eh, Un mēs gribētu politisku mediāciju šajā sakarā. Mēs saskaramies ar administrācijas fleksibilitātes trūkumu. Kā jau es sacīju, tas ir ar savu ietekmi uz leģislatīvo darbu. Ne visiem, ne visi ir ap, apdāvināti valodas ziņā, un, ja ir slikts tūkojums, tad viņi nesapratīs sacīto. Mums ir jāturpina, jātuvina institūcijas iedzīvotājiem. Paldies par solidaritāti. Un vēlos pateikties par iniciatīvu uzrunāt tiešā veidā parlamentu priekšsādātājiem, politiskās grupas uh, Ja būtu politiskā grība, varētu atrisināt. Administrācija ir panākusi visu, ko varēja. Resursu efektivitāti, ietaupījumi, fleksibilitāti. Jau mēs aptveram parlamenta jaunās vajadzības. Mēs nevēlamies, nemeklējamies iegūt pārāk daudz itāļu valodā. Mēs sakām, ka labākais ir labā ienaidnieks. Mēs vēlamies nodrošināt pakalpojumu kvalitāti, ar ko vienmēr parlaments ir varējis lepoties. Paldies! Euh, mēs beidzam šo sēdi. Paldies tiem, kuri strādā tie šeit zālē, ieradušies, kuri strādā sanāksmē un nostaigumā. Vēl netik nesen politiskās grupas organizēja pasākumu. par filozofu Aleksandru Koževu, kurš jau ir viņa saulē, un šajā sakarā svarīgi ir piebilst tam, ka sarunas ir vēlmju tikšanās, lai tad šīs vēlmes arī tiekas. Paldies!